både Sigborg un Dear colleagues. Tātie kolēģi, manuprāt, mēs varam sākt darbu. Un pievērsīsimies septītajam darba kārtības punktam - pārtiks jautājumu zinātniskā izpēte. Kā jūs zinat, Tas ir tehnisks ziņojums. Un kā priekšsēdētājs un referents es ierosinu komitejai atbalstīt komisijas priekšlikumu bez grozījumiem saskaņā reglamentu 50. panta pirmo punktu. Ja visi piekrīt šādam priekšlikumam, tad mēs varam Tātad atbalstīt šo priekšlikumu, ja ir kādam iebildumi, tad lūdzu izsakieties un paskaidrojiet, kādēļ jūs iebilstat. Izskatās, ka neviens nevēlas neko iebilst, līdz ar to mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Un tagad pāriesim pie balsošanas, bet pirms tam man ir jāsveic. Uh, Uh, viesu grupa, ko ir uzaicinājis jauns Horvātijas deputāts. Ā, lūk, jūs sēžat tur. Sveicu jūs vides komitejas sanāksmē. Un tagad varam pāriet pie balsošanas. Bet... The first point to vote, it is uh, Pirmais punkts, par ko mēs balsosim, ir kompromisa vienošanās ar padomi par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitorings, paziņošana un verifikācija un grozījumu izdarīšana attiecīgajā regulā. Mums ir jābalso elektroniski, sākam balsot. Voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Yes. Now we have to vote on the... Tagad mums jābalso par Gebrandija kunga un Ekhauta kunga iebildumu, iz, eh, iz, ierosināto iebildumu izteikšanu par degvielas kvalitātes direktīvu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Adopt. Pieņemts. Tagad mums ir jābalso par uh, mutisko jautājumu komisijai apstrādāts pārtikas sastāvā esošas gaļas izcelsmes valsts norāde produktu marķējumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Okay, we have finished to vote. Esam beiguši balsošanu un tagad eh, sāksim diskusiju par apstrādātas pārtikas sastāvā esošas gaļas izcelsmes valsts norādi produkta marķējumā par rezolūcijas projektu. Un es dodu vārdu Pīters Līze vēlas runāt, un pēc tam dosim vārdu visiem, visām politiskām grupām, kas parakstīju šo rezolūcijas projektu. Pīter. Dank, Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien pārstāvu savu kolēģi Zomeri, kura diemžēl ir apslimusi, un eh, es šeit runāju arī kā tautas partijas grupas koordinators. Uh, Mums vēl nav bijusi iespēja šajā periodā pēc vēlēšanām runāt par šo jautājumu. Un noteikti arī mūsu frakcijā pastāv viedokļu atšķirības. Taču pēdējā sasaukumā mēs eh, daudzkārt diskutējām par šo jautājumu un arī eh, kolēģi Zomeri pauda savu viedokli un mēs eh, sapratām, ka mūsu nostāja ir diezgan kritiska pret rezolūcijas projektu un arī pret jautājumu, par kur ir lemts jau vairāk kārt. Šeit tautas partija nevar paust savu atbalstu, un, eh, protams, ka būtu tikai taisnīgi, ja patērētāji varētu zināt, no kurienes nāk pārtikas produkti, taču komisija savā pētījumā ir konstatējusi, ka uh, izmaksas bieži vien eh, ir eh, pārākas par eh, patērētāju vēlmi noskaidrot situāciju. Es sveicu tos uzņēmējus, kas skaidri norāda pārtiks produktu izcēlesmi un par to arī maksā lielāku cenu, taču tas notiek brīvprātīgi un Eiropas Savienībā kā par to tiek lēmts, tas ir jau cits jautājums. Arī komisija ir minējusi, ka pastāv paradoks, proti cilvēki grib informāciju, bet viņi nav gatavi par to maksāt. Un kas tad notiek, ja patērētāji nevēlas maksāt šo lielāko cenu? Tad uh, šī nauda ir jāņem kaut kur citur. Uh, Un mēs šeit nevaram apstrīdēt izmaksas, tās droši vien varētu būt smagākas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Komisijas aprēķina liecina, ka izmaksas var pieaugt pat par 50%, un pavisam noteikti būs tā, ka patērētājiem būs jāmaksā vairāk, un to mēs nedrīkstētu pieļaut. Tāpēc mēs uzskatām, ka šiem līdzekļiem ir jāiet kaut kur citur. Un mēs nedomājam arī, ka vajadzētu palielināt izmaksu spiedienu uz zemniekiem. Es domāju, ka šeit ir jāpiemina arī antibiotiku rezistences tēma saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas pētījumu Katru, die, katru gadu nomirst 25 tūkstoši cilvēku, jo antibiotikas vienkārši vairs nedarbojas. Un uh, arī attiecībā uz zemniekiem mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu palielināt uh, izmaksu spiedienu. Un uh, Protams, ka jauna regulējuma gadījumā būtu jārunā arī par struktūras izmaiņām, un mazie un vidējie uzņēmumi sloga pieauguma izjutīs daudz smagāk nekā lielie uzņēmumi, un arī tā ir tendence, ko mēs negribētu veicināt. Komisija arī diskusijā padomē pievērsās šai tēmai un nav kopsakarības starp produktu izcelsmi un kvalitāti. Mēs šo sakarību nevaram pierādīt, jo visā Eiropā pastāv vienlīdzīgi noteikumi. Pastāv vajadzība pēc informācijas, jā, bet patērētājs nav gatavs par to maksāt. Un tāpēc šobrīd eh, šādas izcelsmes norādes var norādīt eh, tikai brīvprātīgi. Tālāk tēma par zirgu gaļas skandālu un tā vilšanās, kas no tā izrietēja, arī bieži parādījās diskusijā, bet es domāju, ka šis ir ļoti slikts piemērs. Bija runa par gaļu, kas bija apzīmēta kā lielopu gaļa. Un lielopu gaļai jau ir izcelsmes norādes, stingrākais regulējums, kādu vien var iedomāties. Uh, bet, diemžēl, zirgu gaļas skandāls netika novērsts, tāpēc ir vajadzīgi citi pasākumi, piemēram, stingrākas kontroles, augstāki sodi, kā jau Ester de Lange norādīja, un arī citos ziņojumos bija nolēmts. Un runājot par apstrādātiem produktiem, piemēram, zirgu gaļu lazaņas, iepakojumos šīs preces, eh, šī zirgu gaļa nu, tika izsūtīta pa visu Eiropu un beig beigās nonāca Lazaņā. Bet vai tiešām kādam būtu palīdzējis eh, tas, ja uz lazaņas būtu norādīts, piemēram, eh, lielopu gaļa izcelsme Rumānija, un neraugoties uz to, tur tomēr būtu zirgu gaļa? Uh, Diskusija jau ir sākusies, un e, iespējams, ka arī mēs tautas partijā mēģināsim rast kompromisus, jo mēs neesam visi vienasprātis. Taču man ir jāuzsver tas, ka iepriekšējā sasaukumā mēs daudzkārt jau runājām par šo tēmatu, un arī daudz piekrit Renātas Zomeres viedoklim, ka šai norādē būtu jābūt brīvprātīgai jo viens regulējums visām 28 dalību valstīm, visām, visiem uzņēmumiem, to starp uh, mazajiem un vidējiem, radītu galvas sāpes daudziem, un tāpēc mēs nevaram piekrist šim tekstam. Paldies! Un tālāk vārds uh, Vilmantas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Šis jautājums ir jāskata kontekstā. Mēs uh, to skatām jau vairāk nekā piecus gadus, un mani pārsteidz Līzes kunga komentāri. Man ir aizdomas, ka viņš to raksta no Zomeras, ku, lasa no Zomeras kundzes rakstītā. Parlamenta pozīcija ir bijusi skaidra, parlaments nobalsoja, lai šis izcelsmes marķējums būtu, un parlamentam ir diskusija, un vairākums ir par to, lai uh, izcelsme tiktu norādīta, tostarp arī apstrādātos produktos, tāpēc mani pārsteidz Līzes kunga viedoklis. Un uh, šis jautājums ir jo īpaši svarīgs dzīvnieku labturības standārtu, vidas ietekmes un patērētāja tiesību kontekstā, un man ir prieks dzirdēt, ka mums jau ir izcelsmes norādes gandrīz visai svaigajai gaļai, taču patērētājiem ir tiesības zināt, uh, no kurienes nāk apstrādātas pārtikas sastāvā esoša gaļa. Komisijas pētījums liecina, ka 90% patērētāji grib to zināt, tāpēc nevar teikt, ka viņi to negribētu. Man vilties lika komisijas ziņojums, kur tika norādīts, ka, lai arī patērētāji grib šo marķējumu, tas izmaksā pārāk dārgi. Komisijas norādītās izmaksas bija pārāk augstas, jo tā neizraudzījās pietiekami neatkarīgu savotus saviem datiem. Piemēram, patērētā izpēta Francijā rie, liecina par to, ka izcelsmes norāda boloņas mērcēji maksā mazāk nekā vienu eiro centu un citiem produktiem pat mazāk nekā puscentu. Šis izmaksas ne tikai ir ļoti zemes, bet pat jānorāda, ka daudzi izplatītāji brīvprātīgi norāda izcelsmes produktiem. Uh, un ja tas būtu ārkārtīgi dārgi, viņi to nedarītu. Runājot par zemniekiem, man ārkārtīgi pārsteidz tas, ko jūs teicāt, jo zemnieki īstenībā ir viena no lielākajiem lobētājiem, kas vēlas šo izcelsmes norādi, jo es nezinu, no kurienes jūs to lasījāt, bet uh, pēc zirgu gaļas uh, skandāla patērētājs sagaida no uh, likumdevējiem padarīt šo pārtiks piegādes ķēdi caurskatāmāku, un nav pieņemami tas, ka mēs vēl joprojām gaidām kaut kādu rīcību šajos jautājumos. Ir jāpanāk politisko grupu vienprātība pie šīs rezolūcijas, un es zinu, ka arī daudzi parlamenta deputāti atbalsta pārtiks norāžu ieviešanu. Daudz patērētāji grib zināt, kas ir pārtikā, ko viņi pērk, un es gribētu panākt, lai viņi to var zināt, no kā gan industrija baidās, jo arī viņiem nāktu par labu caurskatāmība, ja cāļa sviestmaizē norāda, ka šī, šī vistas gaļa nāk no apvienotās karalistes, bet īstenībā viņa nāk no tā zemes, nu, tas nav godīgi pret patērētāju. Iepriekšējā komisija nesteidzās ar rīcību pie šī jautājuma, un es ceru, ka nākamā komisija būs rīcība orientētāka. Un man ir vēl viena piebilda. Ziniet, Eiropas Savienības patērētāji arī uz to ceru. Thank you very much. Paldies. Un tagad no ECR politiskās grupas Gerlingas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Nu, man nav nekā daudz piebilstam pēc Gledis teiktā. Es viņu atbalstu gandrīz visos punktos, un Un uh, zirga gaļas skandāls, manuprāt, tomēr bija vairāk krāpniecība, un šīs norādes nenovērsīs krāpniecības gadījums, taču man ir sajūta, ka patērētājiem ir vajadzīga drošības sajūta, un uh, šis marķējums varētu radīt drošības sajūtu, un tādi gadījumi, kā piemēram šī sviestmaize ar vīstu, kur norādīts ražots apvienotajā karalistē, tādi gadījumi ir jārisina. Un Darbs pie patērētāja norādēm aizņēma ļoti ilgu laiku šajā parlamentā, un, uh, godīgi sakot, uh, šī situācija man liek vilties. Es vēlos atgādināt tiem deputātiem, kas vēl šaubās, paraudzīties, ar ko rezolūcija beidzas. Noslēgumā ir diezgan skaidra atsauce uz tiesību aktu izstrādu, un procesā mēs varēsim izvērtēt ietekmi, mēs varēsim izvērtēt to, kā mainās izmaksas piegādes ķēdē. Šos aspektus neviens neignorēs. To šajā komitejā detalizēti izskatīs, un rezolūcija sniedz komitejai iespēju izpētīt šo jautājumu. Thank you very much. Paldies. Un tālāk, Jate Mekī kundze. Paldies! Šis jautājums patiešām ir diezgan sarežģīts. Pirmkārt, es gribētu norādīt, ka Esmu priecīga par to, ka mums beidzot ir radusies iespēja balsot par šo jautājumu. Un uh, ka mēs esam pieņēmuši šo dokumentu, bet pirmkārt ir jāteic, ka mums ir jārunā par izmaksām un ir jādiskutē par tām. Taču arī šajā gadījumā, piemēram, Somijā Viena gaļas ražošanas saimniecība norādīja, ka izmaksas šādām norādēm būtu stipri zem viena eiro centa, tāpēc mēs taču īstenībā pat nezinām, kādas ir reālās izmaksas šādām norādēm. Jūs jau nācāt klajā arī ar citiem skaitļiem. Taču, ja paraugāmies no patērētāja interešu viedokļa, viņiem ir jābūt informācijai, un informācijai ir jābūt uzticamai un pietiekamai par to pārtiku, ko mēs patērējam tāds būtu patērētājs skatpunkts. Protams, eh, varbūt ne visi ir ieinteresēti šajā jautājumā, un nav jau tādu jautājumu, par kuriem visi būtu absolūti vienprātīgi. Un te ir runa arī par zināmu konkurētspējas priekšrocību, uh, uzņēmumi to var izmantot arī savas konkurētspējas uzlabošanai. Viņi ļoti skaidri norādīs datus savā marķējumā, tostarp arī par saimniecībām, no kurām gaļa nāk. Un mūsdienās ir ļoti daudz pārtiks piegādes ķēžu, un mums kaut kā ir jāsakārto situācija. Uh, viens, viena sastāvdaļa tiek gatavot vienā valstī, otra citā valstī, un tāda ir mūsdiena realitāte. Bet kāpēc tad mēs nevarētu par šo situāciju atklāt runāt ar patērētāju? Pastāv atšķirīgas pārtiks piegādes ķēdes un izmaksu faktori, un ja mēs paraugāmies, ka mūsdienās uzņēmumi zina, no kurienes nāk gaļa, un jo īpaši pēc tiem skandāliem, kas ir bijuši, mēs varam izsekot šos gaļas izstrādājumus un pielikt punktu neskaidrībai, ja reiz mēs zinām, kas būtu jālabo. Tālāk, ja mēs runājam par pienākumu uzņēmiem norādīt izcelsmes informāciju, tad eh, ir jāteic, ka viņiem ir šī informācija, un ir jārunā par pārtikas industriju, kas varētu iebilst. Pašā nozarē pastāv divi dažādi viedokļi, tāpat kā šeit parlamentā. Un, eh, kad mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, ka viņi varētu iebilst lielo izmaksu dēļ, es gluži otrādi esmu dzirdējusi, ka MVU jo īpaši atbalsta šādu iespējamo kārtību, Un tieši lielie uzņēmumi to negribētu, un tas ir saprotams, jo tieši lielo uzņēmumu piegādātā gaļa bieži vien nāk no dažādām izcelsmes vietām, un mazie un vidēji uzņēmumi koncentrē savu piegādi no viena reģiona avotiem. Es ceru, ka mēs varēsim panākt progresu darbā pie šī jautājuma, un uh, mana politiskā grupa ir vienprātīga Tā kā ne, pēdējā laikā ir bijis daudz diskusiju par astoto punktu, respektīvi par izmaksām. Tad iespējams, ka turpmākajās sarunās šis astotais punkts būs ļoti būtisks un man, mums tas būtu rūpīgi jāizanalizē. Un runājot par atsaucēm uz pētījumiem, Nu, īstenībā mēs varētu atsaukties uz reālās dzīves situāciju, uz tiem uzņēmumiem, kas uh, izstrādā šīs norādes un skaidri arī norāda gaļas izcelsmi. Ja komisija veids vai ir veikusi pētījumus, tad varbūt mums vajadzētu gaidīt arī kādus uh, aprēķinus par izmaksām no komisijas pirms parlaments vēršas arī pie kādiem citiem informācijas avotiem. Es ceru, ka nākotnē marķējums kļūs detalizētāks un precīzāks. Paldies! Tālāk vārds nākamajam runātājam. Um, well... Paldies, priekšsēdētāji! Es augstu vērtēju to, ka mēs atkal tagad iekļaujam šo eh, jautājumu par eh, izcelsmes norādēm mūsu darba kārtībā. Šis zirga gaļas skandāls eh, pievērsa patērētāju uzmanību šīm sarežģītajām pārtiks piegāžu ķēdēm un uh, ir iedragājusi patērētāju uzticību. Un arī īrijā tagad uh, šis jautājums ir uzmanības centrā, runājot par īru desām, kas patiesībā nemaz uh, nav ražots no īrijā ražot tas gaļas un vairāk nekā 95% patērētāji īrijā vēlas šādas norādes un komisija to nevar ignorēt. Un runājot par šīm izmaksām, tad mēs īrijā konstatējām, uh, ka pēc šī ga, eh, zirga gaļas skandāla un cūku dioksīna skandāla uzņēmēji paši brīvprātīgi norāda izcelsmi, jo viņi arī eh, sāka nopietnāk kontrolēt un nevarēja vairs uzticēties um, saviem piegādātājiem. Un es domāju, tādēļ parlamentām būtu jāprasa uh, lai komisija neignorē šo uh, patērētāju vēlmi un lai nāk klajā ar priekšlikumu, lai mēs varētu atjaunot patērētāju interesi pārstrādātiem gaļas izstrādājumiem. Un tagad vārds Teilor kungam. Paldies, priekšsēdētāji! No nākamā gada aprīļa patērētāji zinās, viņ, vai viņi pērk cūkas uh, karbonādi vai uh, vistas krūtiņu, viņi zinās šīs gaļas izcelsmi, bet ja tā ir apstrādāta gaļa, teiksim, krokets vai kāda cita veida izstrādē, viņiem absolūti nebūs nekādas informācijas par gaļas izstrādi. Un patērētāju organizācijas visā uh, pa eh, Eiropas Savienībā mums saka, ka 90% Eiropas iedzīvotāji rūp šīs gaļas izcelsmes. Un eh, arī eh, tātad viņus interesē, kādas izcelsmes gaļa tiek iz, izmantota apstrādātas pārtiks ražošanai. Un mēs nedrīkstam pieļā, pievilt šīs cerības Un, piemēram, par lielo gaļu ir jānorāda, kurā valstī uh, šis uh, dzīvnieks ir dzīvis, kurā augtis, kurā uh, nokauts, un ir jānorāda viss šis ceļš no fermas līdz patērētāju galdam. Un komisija tagad norāda, ka pat ja šis jautājums interesē, uh, patērētājs viņi nav gatavi par to maksāt, ka it kā šis sadārdzinājums būšot 15 līdz 50 procenti. Nu, es neticu, ka var būt 50 procentu uh, cenas pieaugums gaļai tikai tādēļ, ka ir šis mārķējums. Nu, tas ir absolūti uh, nepareizi. Es gribētu, uh, lai mums komisija pastāst, vai šo jautājumu nevarētu cīkāk tomēr papētīt, jo zirgas uh, gaļas skandāls uh, mums pavēra acis uz to, cik sarežģīts ir piegādes ķēdes pārtiks rūpniecībā šodien. Un mums ir tiesības zināt, uh, kas un kur un kā ir ražots. Lai cīnītos pret krāpšanu, ir jānosaka obligāts marķējums, jo šādā gadījumā pārtikas ražotāji paši kontrolēs savus piegādātājus un prasīs, lai viņi atbild par piegādātās gaisa kvalitāti. Es domāju, ka šis marķējums nāks par labu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem un apgrūtinās dzīvi negodīgiem uzņēmējiem. Un komisija nevar uh, izlikties nedzirdam to, ka absolūts vairākums patērētāju vēlas šādu informāciju saņemt. Un uh, ir jāpieņem uh, tiesību akts, kas nosaka obligātu šādu marķējumu izmantošanu. Paldies, un tagad Heivīkums. Sì, grazie. Riporto il messaggio del collega Pedicini. Paldies. Es runāju Pedicini kunga vārdā. Viņš atbalsta šo mutisko jautājumu par uh, gaļas uh, izcelsmes uh, obligātu marķējumu, jo patērētājiem ir jābūt informētiem par to, ko viņi patērē, un mēs esam uh, arī ieinteresēti nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, un tas ir vislabākais veids, kā to panākt. Rivā Zīkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis temats ir ļoti interesants, jo tas paskaidro, kādēļ mēs esam eiropieši. Mēs esam eiropieši tādēļ, ka patērētāji ir kā karaļi, viņiem ir visas tiesības un viņiem ir tiesības arī saņemt informāciju, kas ietver arī uh, šo uh, izsekojamību un marķējumu gan svaigai gaļai, gan pārstrādātai gaļai. Nu, kad Francijā arī uh, plosījās šis zirga gaļas skandāls Spangero uzņēmumā, mēs konstatējam, ka pastāv Eiropā mafija, kas nopēr gaļu Rumānijā, tad to it kā pārved uz uh, Nīderlandi un pēc tam to uh, pārstrādā Francijā un tā tālāk. Nu, mēs gribam zināt, kāda ir šīs gaļas izcelsme, mēs arī rūpējāmies par klimata pārmaiņu apkarošanu, mēs gribam zināt, vai šī gaļa nāk no Francijas, Rumānijas vai pat Ķīnas, un, protams, ir svarīgi, lai šī gaļa būtu ražota tuvāk patēriņu vietai, un tādēļ šī. Uh, ja mēs runājam par pārstrādātu gaļu, nu, piemēram, desu skandāls. Desās liek nesko, vispār nav zināms, kādas izcelsmes gaļa tur nonāk. Un ja mēs vēlamies informēt patērētājus, tad šī izcelsme ir jānorāda. Un, protams, tad eh, ir zināmas izmaksas ar to saistīts, bet komisija tagad saka, nu, pilnīgas kaut kādus uh, nereālus skaitļus, 25-50% pieaugums. No kurienes tad šie skaitļi nāk? Protams, ka lielie pārtiks uzņēmumi nevēlas šādas šādas norādes, jo viņi savos eh, ražojumos iestrādā nesko, lai varētu nodrošināt zemas cenas un neveselīgu pārtiku ražo. Bet mēs vēlamies informēt patērētāju un ir nepieciešams pieņemt tiesību aktu par šo jautājumu, un jūs būsiet atbildīgi par to, ja Eiropas pilsoņi tagad eh, vairs neatbalstīs Eiropu jo, eh, lai nodrošinātu pilsoņu uzticību, mums ir jāsniedz arī informācija. Pārņokungs, priekšsādātāja kungs, kolēģi, atcerēsimies 30. septembri Andreju Kitis kungs, kurš tagad ir atbildīgs par eh, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem. Viņš solīja, ka būs noteiktas prasības obligāti marķēt gaļas izcelsmi uh, pārst, apstrādātai pārtikai. Nu, viss ir pateikts, viņš tagad ir komisārs. Laikam radās zināms problēmas ar tūkošanu, mēs varam turpināties. Tātad visu jau pateica komisārs kurš jau no 30. septembra prasa pieņemt tiesību aktus par uh, gaļas izcelsmes marķējumu uh, apstrādātā pārtikā, un tas attiec gan uz Līzes kungu, gan citiem kolēģiem, gan uz Zomeres kundzi, kuras gan šeit zālē nav. Un šī ceļa karte mums ir jāpatur prātā, ko par veselības jautājumiem atbildīgais komisārs ir izstrādājis. Un šis marķējums ir uh, jātiecina ne tikai uz svaigu gaļu, bet arī uz gaļas izstrādājumiem. Visi šie pārtikas skandāli ir noveduši pie tā, ka 95% patērētāji vēlas, lai šāds marķējums būtu. Uh, Eiropas patērētāju biedrību apvienības pētījums pa, liecina par to, ka situācija ir šāda, un tādēļ mums ir jāpieprasa, lai komisija nekavējoties sagādā, sagatavo likumdošanas priekšlikumu, garantējot pārskatāmību pārtikas piegāžu ķēdē, ir arī jāstiprina kontrole pār visiem pārtikas piegādes posmiem. Un nevajag pieļaut to, ka krāpnieki vēl šo procesu novilcināt, un tieši tādēļ es uzstāju, Eiropas komisija tagad ir ļoti atturīga šai jautājumā, aizbildinoties ar sadārdzinājumu, cenu pieaugumu Un arī daži runātāji jau norādīja, ka šie uh, skaitļi ir pārspīlēti lieli, ja šī sistēma darbojas attiecībā uz svaigu lielopu gaļu, tad to pašu varētu attiecināt arī uz uh, apstrādātu pārtiku. Un šī brīvprātīgā sistēma nedarbojas saskaņā ar uh, pētījumiem par 2013. gadu tikai 48% gadījumu saldētās pārtiks ir norādīts un uh, Uh, 27% konservu un 17% uh, mērķu ir norādīts pārtiks izcel, uh, gaļas izcelsme. Un katrā gadījumā ir jāpieņem tiesību akti, ir jāatbalsta šī rezolūcija ar lielu balsu vairākumu, lai mēs panāktu pārmaiņas. Paldies. E, tagad e, Sanikungs. Paldies. Šis e, jautājums ir ļoti uh, jūtīgs, un es ceru, ka eh, Eiropas pilsoņiem arī tā liekas. Es pārstāvu Eiropas pilsoņus, un man ir jāpārstāv viņu intereses. Es varu eh, ticēt eh, datiem un statistikai un skaitļiem. Es varu iedomāties, ka ir ražotājs. Ir ražotāji, kuriem e, marķēšana atbilstoši jaunajiem noteikumiem nozīmētu 50% cenu pieaugumu, bet tikai tāpēc, ka tad viņi nevarētu lietot šo zemās kvalitātes gaļu ar nezināmo izcelsmi. labas kvalitātes gaļa. Šādam uzņēmumam nozīmētu to, ka ir jāpalielina izmaksas būtiski. Ungārijā ir daudz preču, kuras maksā mazāk nekā 3 eiro kilogramā. Kāda gaļa varētu būt šajā produktā. Ražotājiem ir jānorāda, eh, kādi, eh, kāda ir gaļas izcelsme, un ja tas eh, ir jāsāk darīt, tad varbūt daudzi uh, ražotāji, kas tagad maldina e, cilvēkus, tiešām nonāktu situācijā būt vai nebūt viņu uzņēmumam, bet e, tas nākt par e, labu pilsoņiem, kā arī zemniekiem, kas varēs, vien, lopkopiem, kas varēs vienlīdzīgi konkurēt tas būs skaidrs signāls nozarei, ka viņi nevar turpināt ar šādiem paņēmieniem ilgāku laiku, un viņu uh, lobbyis viņiem arī daudz neko nepalīdzēs. Mums ir uh, jāsakārto lauksaimniecības un pārtikas uh, nozare, un tas nāks par labu Eiropas patērētājiem. Kas ir dārgs un kas ir lēts, tas ir tāds filozofisks jautājums. Ungārijā pašlaik PVN gaļas produktiem ir 27%, tātad pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodoklis. Ja par kaut ko ir jāuztraucās Eiropas Savienībā, tad ir jāuztraucās e, par šīm te nodokļu likmēm. Nevis par to, vai etiķete izmaksās vēl vienu centu vairāk jo e, šīs nodoklis ir laupīšana un e, ir vēlēšanās to pat pacelt līdz 30 vai 33 procentiem. Nu, ja mēs gribam aizstāvēt pilsoņus, tad ir kaut kas jādara, ka labas kvalitātes prece par labu cenu, tāda ir mūsu pilsoņu prasība. Paldies! Mēs e, dzirdējām visus, kuri vēlējās runāt tagad. Bija arī vēl daudz jautājumu komisijai, tātad es došu tagad vārdu komisijas pārstāvim. Thank you, Chair. Um... Paldies. Mēs uh, esam ļoti priecīgi šeit būt un klausīties šo diskusiju. Eh, komisija izpildīja savas saistības eh, iesniegt eh, atskaiti, un kā jūs atceraties, šī atskaita bija kompromisa rezultāts. Mēs runājam par regulu par batēriņu un e, ziņojums satur faktus, un mēs gaidījām, e, ka tādā veidā tiks veicināta diskusija. Es dzirdēju daudzas uzstāšanās, un es gribētu precizēt Uh, to, kas šeit tika teikts diskusijā un par īpaši par izmaksām un par to, kur komisija uh, atrada šādu rezultātu. Komisija uzticēja šo pētījumu neatkarīgajiem speciālistiem, un tad viņu rezultāti tika apspriesti darba grupā, kur piedalījās interešu grupas. Uh, arī patērētāju pārstāvji un rezultāti. Pētījumam bija tādi, ka uh, uh, grupa apstiprināja uh, šos rezultātus bija jautājumi par atšķirību izmaksās kas ir minēta komisijas ziņojumā un eh, arī par eh, citu eh, atskaišu rezultātiem. Es gribēju šeit norādīt, ka ir ļoti būtiska atšķirība starp diviem ziņojumiem. Komisijas ziņojums apskata tirgu Eiropas Savienībā kopā un ir ņemts vērā tas, ka e, kāda būtu ieteikme obligātai marķēšanai, un ir arī ņemts vērā tas, ka ir ļoti dažāds piedāvājums, ļoti daudz dažādu preču, no vienkāršākajiem līdz eh, ļoti sarežģītiem. Un ziņojums pievērsa uzmanību lielopu gaļai un arī bija eh, runa par eh, brīvprātīgu mārķēšanu ir tiešām liela e, starpība, ja vērtē e, šo brīvprātīgo schēmu. Tas nozīmē, ka e, uzņēmējs pats vēlas marķēt un viņš uzskata, ka viņam tā ir vieglāk. Izmaksas, ko mēs minējām ziņojumā, ir darbības izmaksas un eh, tās ir 15 eh, līdz 20 procentu atkarībā no eh, preces, bet tās ir darbības izmaksas, tā nav galīgā preces cena. Šīs administratīvās izmaksas, kas ir būt 8 līdz 12 procentus, uh, un um, izcelsmes noteikšanas izmaksas apmēram 10%. Un tā tad es nedomāju, ka uh, šie skaitļi ir salīdzināmi. Uh, un tāpat arī nevar pārmest, ka mēs vienkārši esam izdomājuši kaut kādus procentus. Te ir jautājums arī par to, vai patērētājs grib šo informāciju saņemt. Jā, līdz pat 90% patērētāji uzskatīja, ka viņiem šīs marķējums ir vajadzīgs. Bet jautājot, vai viņi būtu gatavi arī maksāt par šo izmaksu pieaugumu, eh, tad eh, te eh, vēlēšanās samazinājās. Komisija ņems vērā visus šos datus un debates, kādas mums bija šeit. Un debates rezultāti ir diezgan skaidri, tātad signāls, kas ir dots uh, Nu, pagaidām mēs vēl nelemjam neko par darbību. Ir arī dalību valstīm šis jāizspriež, un tāpēc pašlaik mēs nesam gatavi dot jums eh, nekādus tālākus norādījumus. Paldies! Es vēlos uh, jūs informētu par grafiku darbā pie šī ziņojuma. Ā, vārds Vilmatas kundzei. Pateicos, es tikai gribēju norādīt komisijai, ka pat uh, jūsu, neraugoties uz jūsu skaitļiem, kas nāk no industrijas daudzas organizācijas teiks, ka viņi nevēlas šādu regulējumu, un 60 uh, līdz 80% cilvēku gribas uh, šādu marķējumu bez izmaksām, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu sākt nopietni domāt par šo jautājumu. Paldies! Vai komisijai ir kas piebilstams? Priekšsēdētāji Varbūt mani nesaprata pareizi, bet tā nav, ka pat ar 60 līdz 80% izmaksu pieaugumu patērētāji joprojām gribētu maksāt. Gluži otrādi, izmaksām pieaugot, patērētāju vēlme maksāt krītas pat par 80%. Viņi negrib maksāt. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir um, uh, 9. decembrī pulksten 12. un uh, tālāk mēs pāriesim pie nākamo darba kārtības punktu. Čotto dell'ordine del giorno riguardano. Tad, tad mēs uh, skatīsim 13. līdz 18. darba kārtības uh, punktus kopā, jo te visos ir runa par budžeta izpildi, izpildes apstiprināšanu. Kā jau mēs zinām, uh, izpildes apstiprināšana ir gara ceļa beigas, uh, tā notiek pēc tam, kad līdzekļi jau ir iztērēti, uh, kad tēriņi ir tikuši revidēti. Parlaments apstiprina komisijas un citu institūciju budžeta izpildi. Mēs komitejā nolēmām izstrādāt atzinumu par komisijas budžeta izpildi, kā arī par piecu saistīto aģentūru budžeta izpildi, kur aktivitātes ir cieši saistītas ar uh, šīs uh, komitejas darbības jomu. Mēs analizējām to, kā ir ticis izlietots budžets, uh, objektīvi šis budžets ir ļoti liels, tas laika gaitā ir vēl pieaudzis, un mēs eh, salīdzinājām situāciju arī ar iepriekšējiem gadiem. Un uh, salīdzinājām atsaucas gadu ar uh, iepriekšējiem gadiem. Uh, Tātad runājot par komisiju un aģentūrām, par kurām mēs atbildam, mums vajadzēja skatīt eh, dažādus atzinumus, un es sākšu ar eh, gada budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas komisijai. Visās jomās tika pētīts, kā budžets ir izpildīts, un mēs jau īpaši raudzījāmies uz vīdes ģenerāla direktorātu, kā arī uz Sanko ģenerāla direktorātu. Runājot par vīdes jautājumiem, uh, Ehm, budžeta izpildes sasniedz 99% ehm, saistību izpilde arī bija augsta, budžeta izpildes proporcija tika vērtēta kā pozitīva, un kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar situāciju, jo īpaši attiecībā uz to programmu, kas uz mums spēcīgi, kas mums spēcīgi skāra uz live programmu, uh, Un šeit ir vērojama pat 99,62% izpildes uh, līmenis, un uh, sa maksājumu saistības ir izpildītas arī apmēram 99% apmērā, uh, Un te mēs redzam, ka iestāde ir izmantojusi tos līdzekļus, kas viņai ir piešķirt tālāk par Sanko. 98,6% mm, izpildes rādītājs runājot par maksājumu saistībām, arī te ir jārunā par 90%. Vienlaikus mēs skatījāmies arī uz pilotu projektiem, uz sagatavošanās darbiem Un arī šajā gadījumā mēs esam konstatējuši, ka maksājumu saistības ir eh, izmantotas eh, pietiekami. Un eh, nākamais punkts - Eiropas vīdes aģentūra. Arī šeit bija jāņem vērā tas, ka ir veikta pārstruktūrēšana. 138 darba vietas ir uh, tikušas uh, ieņemtas un uh, situācija ir ievērojami uzlabojusies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un mēs uh, arī uh, pavērojām, kā aģentūra ir veikusi savus uh, budžeta aprēķinus, vai tas viss ir bijis leģitīmi, un arī par vidas aģentūru ir bijis pozitīvs atzinums attiecībā uz budžeta izpildi. Tālāk nākamais punkts. Eiropas zāļu aģentūras budžeta izpilde Te mēs pētījām ne tikai budžeta izpildi, bet arī pārbaudījām, vai vai atbilstīgs līdzekļu daudzums tika izmantots operatīviem mērķiem un uh, pasākumiem. Un um, mēs pārbaudījām arī problēmu vietas, uh, piemēram, to, kas notiek ar interešu konflikta jautājumu, kā tas tiek risināts. Ziņojuma bija runa arī par aģentūras valdi, par to, kā tiek pārvarētas e, problēmas ar to, kādus pasākumus veic e, aģentūra šai sakarā. Tie ir tie elementi, kas agrāk ir tikuši kritizēti agrākajās budžeta izpildes apstiprināšanās. Un, un uh, te arī ir apstiprināta budžeta izpilde. Tālāk ir atzinums par uh, ķīmisko vielu iestādi aģentūru. Es eh, nezinu, vai jums šeit ir būtiski tas, ka es nolasīšu priekšā visus skaitļus vai tikai svarīgākos punktus, taču svarīgākais ir saistīts ar to, kas tika konstatēts iepriekšējā gadā, un mēs visus konstatējumus pārbaudījām un secinājām, ka ķīmisko vielu aģentūra ir veikusi auditu, lai uzlabotu pārvaldes struktūru arī attiecībā uz. Uh, Eh, tiem dažādajiem pasākumiem, kas ir ieplānoti uz 2014. gadu. Visu aģentūru gadījumā, arī šajā, šīs aģentūras gadījumā, mēs skatījāmies, kāds ir bijis revīzijas palātas atzinums attiecībā uz eh, līdzekļu izlietošanas attaisnojamību 2013. gadā. Tad uh, mēs pievērsāmies pārtikas drošības iestādei EFSA. Mēs uh, pētījām, vai patiešām 74% personāla nodarbinātības atbilst mērķiem. Un uh, aģentūra bija centusies eh, īstenot eh, koriģējošus pasākumus. Revīzijas palāta bija nākusi klajā ar kritiku, un mēs gribējām redzēt, kā šī iestāde ir ņēmusi šo kritiku vērā. Iekšējās kontrolas sistēma situācija bija uzlabojusi, un, protams, eh, ka EFSA tiek iedrošināta vēl jo vairāk uzlabot savas darbības caurskatāmību, bet tika spriests par to, kas ir darīts, lai uzlabotu situāciju, jo īpaši neatkarīgumu un lēmumu pieņemšanas procedūras jomā, tāpat ir uzlabot arī piekļuvi informācijai. Pēdējais atzinums, kuram mēs pievērsāmies, bija par Eiropas uh, slimības profilakses un kontrolas centru. Tātad budžeta izpildi, to mēs arī pārbaudījām līdzīgi kā citu aģentūru gadījumā. Un redzējām, ka centrs ir ļoti centies īstenot koriģējošus pasākumus, pamatojoties uz revīzijas palātas komentāriem. Pārbaudas stratēģija eksposta procedūrās, tāpat arī izdevumi, darbības izdevumi. Uh, centrs ir centies izvairīties no pārmērīgiem, nevajadzīgiem izdevumiem. Tātad tās ir aģentūras, kur darbība ir kāds sakars ar mūsu darbības jomu, un kopumā mēs varējām sniegt pozitīvu atzinumu par visām šīm atzinumā aģentūrām un aicinājām budžeta kontrolas komiteju apstiprināt šo aģentūru budžeta uh, izpildi. Vai kāds ir pieteicies runāt? Došu vārdu jums uzreiz. Dankeschön, uh, auch un... Paldies arī mūsu referentam Lavijas kungam, kurš ļoti pārskatām izklāstīs situāciju. Es negribētu iedziļināties atkal datos, bet tikai nedaudz papildināt mūsu referenta teikto. Mēģināšu ievērot to pašu kārtību, kādu ievērojas viņš, jo varbūt uh, daudziem nav, nav priekšā šo materiālu, tāpēc es vispārīgi gribētu izteikties par uh, iedaļu, par pirmo iedaļu. Proti, mēs esam ļoti apmierināti ar komisijas līdzekļa izpildu vides jomā. Viņi ir īstenojuši 100% uh, saistību apropriāciju un arī ļoti daudz maksājumu apropriāciju attiecībā uz pārtiks produktu, drošību un veselību. Runājot par kritiskām piezīmēm, ir konstatēts, ka 0,5%, es atkārtošu vēlreiz, 0,5% ES budžeta vidē, klimatam, sabiedrības veselībai un pārtikas nekaitīgumam ir uh, iztērēts. Un es gribētu ierosināt grozījumu iepriekš šis skaitlis bija 0,8%, un manuprāt šī tendence ir negatīva, un to nevajadzētu nekādu uzteikt, eh, drīzāk eh, nosodīt, ka šai jomā ir pieejams tik maz līdzekļu. Un kā jau referents sacīja, man ir tāda neliela kritika vai jautājums par eh, revīzijas palātas darbu. Kāpēc sabiedrības veselības, vides un klimata jomai nav nekādu komentāru, vai tiešām tur viss ir bijis tik ideāli. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt šīs pozitīvās lietas, un es ļoti pateicos par revīzijas uh, palātas darbu, un uh, es darbojos arī budžeta kontrolas komisijā, un tā ļoti labi sadarbojas ar uh, revīzijas palātu. Uh, Un uh, šīs palātas konstatējumi turpmākai Eiropas politikas attīstībai ir ļoti būtiski, taču es uzskatu, ka mums vajag pievērst lielāku uzmanību arī labākās prakses piemēriem, un tie ir jāuzsver. Revīzijas palātas ziņojums, protams, rāda kopēju situācijas bildi, un es domāju, ka arī tur, kur viss ir kārtībā, ir vajadzīgi komentāri kas man nešķiet pārāk atbalstāms, ir e, tas, ka tiek e, vide un sabiedrības veselība skatīta ar zivsaimniecības un citām jomām. Un ja mēs precīzāk paraugāmies, tad e, te parādās kļūda arī attiecībā uz lauku attīstību un zivsēmniecību, un uh, šī kļūda īstenībā neskar sabiedrības veselības jomu, tāpēc es nedomāju, ka šīs lietas vajadzētu skatīt kopā, jo tas izkropļo kopējo ainu. Un tāpēc var rasties nepareizs vēstījums. Šis kļūda radītājs neliecina par uh, kādu korupciju, šie 4,5%. Tas ir vienkārši kļūdas. Un uh, pieaugoša kļūdu proporcija varētu liecināt eh, pat ne par to, ka situācija pasliktinās, bet par to, ka mūsu kontrola kļūst labāka. Un ka mēs kopā ar dalību valstīm strādājam pie tā, lai novērstu jau kļūdu avotus un tādā veidā mazinātu kļūdu rādītājus. Runājot par citām aģentūrām, es piekrītu referenta kunga ierosinājumiem par to, ka uh, vajag ieteikt uh, budžeta izpildes apstiprinājumu aģentūrām. Uh, Runājot par slimību profilakses centru, šī situācija man sagādāja prieku, jo tā ir vienīgā aģentūra, kas tiešā veidā atbildēja uz parlamentu ieteikumiem, un tas liecina par mūsu kopīgā darba novērtējumu. Runājot par Eiropas zāļu aģentūru, neliela piezīme. Referents ir uh, norādījis, ka 13. gadā bija ziņojums par reti izmantojamiem medikamentiem. Es domāju, ka šeit situāciju mums vajadzētu uzteikt un uh, pievienot grozījumu, jo reti sastopamās slimības nevar atbalstīt, uh, to, to risināšanu nevar atbalstīt pārāk daudz, ka to vajag darīt vēl un vēl. Tālāk. Uh, Runājot par nākamo aģentūru, eh, tika veikts liels ieguldījums eh, biocīdu, ar biocīdiem saistīto pakalpojumu attīstīšanā. Un runājot par EFSA, daudziem kolēģiem tāpat kā mums ir skaidrs, ka kopumā runājot par to, kas šodien jau tika pieminēts, neatkarīgums mums ir ļoti svarīgs, tāpat arī caurskatāmība. Un agrāk jau ir bijusi kritika EFSAI un uh, ir uh, bijušas pūles risināt šos jautājumus un ieviest jaunu caurskatāmības regulējumu. Tomēr kopumā Eh, dzirdot, ka interešu konflikta gadījumā uh, valdes darbinieks var turpināt savu darbu, ja neatbilstība pārāk neietekmē uh, darba kārtības uh, norisi. Tas man liekas tāds problemātisks punkts, bet citādi ar, ar šo viss ir kārtībā un paldies par veikto darbu. Paldies un tālāk vārds. Nākamajam runātājam. For, uh... Paldies uh, priekšsēdētāji, es jūs tiešām uzteicu par to, ka jūs tagad esat pārņēmis Jutas Haugas darbu, viņa to ir darījusi, man šķiet, jau gadsimtiem ilgi. Nu, es neatkārtošu, es neatkārtošu jūsu teikto un Karens Kaltenbachs teikto, jo es visam piekrītu. Bet ir divi jautājumi, kam tomēr vēlētos pievērsties. Pirmkārt, Šī vispārējā problēma, ko mēs konstatējam jau gadiem ilgi, budžeta apstiprināšanas procedūrā un uh, sakarā ar revīzijas palātas ziņojumiem, Tātad, ka dalību valsts vairāk interesēs par naudas piesaistīšanu savai valstī nekā par īstenojamo projektu kvalitāti. Un šie nacionālie piešķīrumi ir tā, ka, nu, dalību valstīm jau it kā nauda ir piešķirta, pirms ir izlēmts par konkrētiem projektiem. Mums jau ir bijušas sarunas ar padomi par uh, pašreizējo uh, life programmu un pēc iespējas prasām ierobežot šādu praksi, un arī revīzijas palātas ziņojums apliecina to, ka mums ir bijusi taisnība. Uh, jo ir šis princips vai nu izmanto naudu vai to zaudē. Tātad, ja dalību valsts naudu neizmanto, tad tās to zaudē, un to, protams, dalību valsts nevēlas pieļaut. Nu, un, teiksim, ja maniem bērniem ir uh, Uh, tiesības ie, ie, nopirkt veselu konfekšu kasti ar nosacījumu, ka tā ir uzreiz jāpēd stundas laikā, nu tad viņi to arī darīs, pat ja viņiem negaršo vairs šīs, šie saldumi tik ļoti. Nu, un tāpat rīkojas dalību valstis attiecībā uz projektiem. Kaut gan vides uh, jomā, protams, šī ietekme ir ierobežot salīdzinājumā ar citām jomām, bet tomēr šāda ietekme arī pastāv. Un tādēļ mums kopā ar Eiropas komisiju un, protams, arī ar dalību valstīm ir jārod risinājumi. Un otrs punkts. Uh, šeit ir runa ne tikai par gadskārtējo revīzijas palātas ziņojumu un par budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, bet arī uh, par īpašo ziņojumu par bioloģisko daudzveidību un e, Eiropas reģionālās attīstības fondu, ko pagājuši nedēļu publicēja revīzijas palāta. Šis ziņojums diezgan kritiski vērtē naudas tērēšanu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, jo šie projekti nevienmēr ir pierādījuši savu nepieciešamību, bet vēl satriecošākais ir tas, ka mēs patiesībā nemaz nezinām, cik daudz uh, naudas šiem mērķiem tiek iztērēts Eiropā, kādas summas no Eiropas Savienības budžeta un kādas summas no dalību valstu budžeta. To mēs vispār nezinām. Nu, pēdējo gadu laikā veiktie pētījumi liecina, ka ir jāiztērē aptuveni 5,8 miljārdi eiro eiro, lai sasniegtu mūsu mērķus 2014. Uh, gadā. Bet jautājums komisijai būtu tāds, vai tad jūs neesat atbildīgi par to? Tātad, ja jūs izvirzat mērķus un uh, šo mērķu izpildēji paredzāt noteiktu budžetu, vai tad tiešām jūs nevarat pārbaudīt, kāds ir reālais budžets šiem mērķiem gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī? Uh, priekšu. Nu, mēs cerējām, ka um, konvencija par bioloģisko daudzveidību, ko parakstīja Dienvidu Koreja pagājuši mēnesa, uh, kā tā gada visas uh, konvencijas dalībnieces būs spiestas iesniegt ziņojumus ANO par situāciju bet, nu, tik un tā nav skaidrs, cik daudz līdzekļu mēs tērējam. Un uh, mans jautājums komisijai būtu šāds, vai jūs varat pieprasīt, lai dalību valstis publisko, kādi līdzekļi tiek tērēti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Es zinu, ka uh, Nīderlandē eh, budžets dabas aizsardzībai pēdējo gadu laikā ir samazināts par 60%, un es iedomājos, ka arī citās dalību valstīs situācija varētu būt līdzīga. Bet, nu, mums tas ir jāzina, pirms mēs varam apstiprināt budžeta izpildi un varam runāt par nākamo gadu budžetiem. Paldies! Paldies! kolēģi Kolečna. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos jums pateikties, jo, manuprāt, ja visi, kuri ir izlasījuši šos dokumentus, var secināt, ka jūs esat ļoti daudz strādājuši, šeit ir daudz skaitļu un tabulu un simtiem lapušu. Uh, šajos um, dokumentos, un tiešām mums jāizteic jums pateicība. Nebija viegli šo ziņojumu sagatavot, un tādēļ mēs jums ļoti pateicamies. Un tagad lūkojoties uz uh, secinājumiem, es vēlētos komentēt vienu lietu. Es esmu uh, koordinātore Eiropas slimību profilakses un kontrolas centram. Es zinu, ka šis centrs uh, nopietni strādā, vēlas uh, piesaistīt finansējumu, bet tas nav viegli, jo nav viegli prognozēt epidēmiju rašanos un izplatību, un tādēļ šim centram ļoti uzmanīgi ir jāizmanto līdzekļi, jo ir grūti prognozēt, kā situācija attīstīsies pat tuvāko nedēļu laikā. Uh, un šis centrs, tā darbība jau ir izvērtēt otro reizi un ar, atzīts, ka centrs strādā ļoti labi, ir uh, sniegti arī mm, noteikti zināmi ieteikumi, un es zinu, ka centrs tos ņems vērā, bet e, ir skaidrs, ka centrs e, ir uz pareizā ceļa. E, bet mums mūsu komitejā vajadzētu padomāt, vai nevajadzētu izvirzīt vērienīgākus mērķus šim centram, jo tā pilnvars noteiktās jomās ir stipri ierobežotas. Ja mēs vēlamies, lai šis centrs aktīvāk sadarbotos ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ar Ukrainu, Moldovu, uh, tad mums ir jāparedz atbilstošas pilnvaras šim centram un arī atbilstošs finansējums. Tātad tie būtu ieteikumi nākotnei, bet es vēlreiz vēlētos pateikties jums par šiem ziņojumiem, jo mēs tos esam izlasījuši tiešām ar lielu interesi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ta, tagad kolēģis. Grazie, grazie, prezidente. Bet. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jā, šeit mums ir tiešām daudz datu un skaitļu mūsu priekšā. Mēs runājam par uh, sevi 790 miljoniem eiro nodokļu maksātāju naudas. Uh, kas ir piešķirta Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādē. Tā, tā, tā ir liela summa, mūsu pilsoņi maksā nodokļus regulāri, un tāpēc arī ir viņi jāinformē par to, kā aģentūra šo naudu izmanto. Un, nu, pamatā mēs piekrītam tam, kas šeit jau ir izskanējis, mēs pateicamies arī jums par veikumu, bet ir arī dažas vietas, kur mums nav viss skaidrs. Nu, piemēram, ja mēs runājam par 79 miljoniem eiro, kas ir 0,05% no Eiropas Savienības budžeta, uh, nu tad mums būtu arī varbūt jāpaskaidro vairāk pilsoņiem, um, jāsniedz pareizi skaitļi. Mēs uh, gribētu arī, lai tiktu izvērtētas šīs darba grupas, kas strādā EFSA, cik tās ir neatkarīgas, ko tās dara. Uh, Tālāk palūkojoties protokolos, mēs konstatējam, ka uh, šīs darba grupas izvērtē toksiskumu pārtikas ķēdēs, un pēc tam atbildīgā persona ir būtībā saistīta ar šo uzņēmēju darbības nozari. Nu, uh, kā, kā tas ir iespējams? būtu jānodrošina pilnīga neatkarība. Nu, ja mēs palūkojamies uz naudas tērēšanu, e, piemēram, uz ekspertu darba metodēm, ir svarīgi, kā aģentūra rūpējas par to, lai novērstu potenciālus interešu konfliktus Un tāpat būtu labāk arī jāizvērtē speciālistu kvalifikācija, kas strādā pie konkrētiem projektiem. Mums ir arī vairāk jāprasa, lai tiktu nodrošināta atklātība, lai ne tikai tiktu stāstīts pozitīvo uh, pieredzi eh, šajā mājaslapā, bet arī kaut kas vairāk par problēmām. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies visiem kolēģiem, kuri uzstājās, un tagad došu vārdu komisijai. Tātad kolēģi jau norādīja uz problēmām, jautājumu izskanēja, it īpaši runājot par Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādi, EFSA Nu, mums arī notiks diskusija ar šīs iestādes direktoru, un tad varēsim uzdot vairāk jautājumus. Paldies priekšsēdētāji par šo ziņojumu, kas ir ļoti precīzs un skaidrs, un es gribēju atbildēt uz dažiem izskanējušiem jautājumiem. Vispirms par vidi un klimatu, jo es pārstāvu šīs divas ģenerāla direktoru emisijas. Tātad, jā, Eiropas Savienības budžeta finansējums ir neliels šajā jomā, bet, nu, ir jau vēl citu fondu līdzekļi, kas ir paredzēti klimatam, pētniecībai kli un, un citiem jautājumiem. Un Gebrandī kungs uh, norādīja, es gribu teikt, ka komisija uh, jaunajā daudzgadu finanšu schēmā ir paredzējis ieviest uh, izdevumu izsekojamības sistēmu klimata pārmaiņu jomā par to, kā tiek izmantot savienības līdzekļi, un arī tādu pašu pieeju īstenojam uz bioloģiskā, uh, attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, lai varētu izvērtēt, uh, cik uh, noderīgs konkrētais projekts ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, vai tas tā ir pilnībā, vai daļai, vai nemaz. Tātad mēs jau sākam veikt aprēķinus par jauno daudzgadu finanšu skēmu, kas sāk strādāt 2014. gadā, veicam aplēses par savienības finansējumu, dalību valstu finansējumu. Uh, šajā jomā, un ziņojums, kas nu pat ir publicēts par bioloģisko daudzveidību, tiks apspriests gan padomē, gan parlamentā, un arī uh, revīzijas palāta sagatavos ieteikumus par uh, finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Nākamais punkts, tātad nacionālais finansējums šiem mērķiem, arī to, uh, revīzijas palāta kritizēja ziņojumā eh, par eh, programmu Life un eh, Life Environment un komisija bija paredzējusi atteikt atteikties no šāda nacionālā finansējuma jaunajai LIFE programmai no 2014. gada, un šis finansējums pakāpeniski tiks samazināts, un tas arī nodrošinās kvalitātes pieaugumu projektiem. Runājot par projektiem, to skaits ir eh, ievērojami pieaudzis. Sākumā bija 600, 700 iepriekšējā DSF un tagad pieteikti iepirkumi 2015. gadam ir uh, saņemti un ir vairāk nekā 1300 projektu. Protams, mēs nevaram finansēt tik daudz projektu, mēs varētu finansēt apmēram 200 projektus gadā. Un līdz ar to ir uh, ļoti ievērojams, nu, konkurss vai uh, projekti tiks rūpīgi atlasīti. Nu, tas ir apmēram viss, ko es uh, varēju teikt. I don't know if other member of the commission want to answer. Komisija, vai jūs tagad atbildēsiet? Lūdzu. Tātad es gribētu teikt, ka par komentāriem par sabiedrības veselību un pārtikas drošību eh, ziņojums ir ļoti skaidrs pēc manām domām nav nekādu šeit specifisku piezīmju par uh, veselības programmas vai pārtiks drošības programmas ieviešanu. Par aģentūru, ko uh, pārauga uh, veselības ģenerāldirekcija, nav minētas nekādas piezīmes par pārtikas drošības aģentūru, vēlāk būs noklausīšanās. Tātad, ja ir e, komentāri, tad tos varēs arī e, izteikt šīs diskusijas laikā. Paldies! Es gribētu pateikties par atbildēm. Un mēs varam tad pāriet pie nākamā punkta. Kanāda. Te ir termiņš grozījumiem 11. decembris 12. un balsojums ir 29. janvārī eh, vides komitejā un kontroli būs 23. un 24. martā tad budžeta kontrole. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma. 19. Eiropas ekonomikas eh, politikas koordinēšanas pusgads. Eh, te ir paredzēta viedokļu apmaiņa. Tātad mūsu kolēģis gramatikākis ir referents. Un eh, tad noklausīsimies viņa teikto. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου. Atvainojos priekšsēdētāji par to, ka es nedaudz aizkavējos, es attiecīgi samazināšu uzstāšanās laiku, bet gribu teikt, ka man tiešām ļoti iespaido nu, eh, komisijas eh, darbs ir zināms, ka šis Eiropas semestris katru uh, rudeni sākas izvērtējot valstu ekonomikas izaugsmi, un šis ir uh, instruments, e, kas ir Eiropas Savienības uh, rīcībā, lai koordinētu Eiropas uh, Savienības valstu īstenoto politiku. Šis uh, instruments ir radies krīzes laikā, un ja mēs mēs esam sapratuši, ka ja mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienību un veicināt tās attīstību, tad ir nepieciešama padziļināta koordinācija. Mums ir arī pozitīvi piemēri, bet mēs pārsvarā koncentrēsimies uh, uz budžeta disciplīnu un makroekonomiskiem rādītājiem, bet ar to jau nepietiek, lai nodrošinātu ekonomikas attīstību un pārvarētu recesiju. Un lai miljoniem bezdarbnieku atkal nodrošinātu darbu. Komisijas uh, programmā Uh, nu, varētu teikt, pēc komisijas pētījuma šie, uh, šie uh, bezdarbnieki veidojot kā 29. Eiropas Savienības dalību valsti un ir kaut kas jādara, lai viņus atkal integrētu darba tirgu. Uh, Un, diemžēl, eiroskeptiķi šādā situācijā gūst ar vien lielāku atbalstu. Ir absolūti skaidrs, ka Eiropas Savienībai trūkst kopīgas stratēģijas. Mums ir ļoti stingri noteikumi attiecībā uz budžeta disciplīnu, ir paredzētas sankcijas un citi pasākumi, bet mēs uzskatām, ka uh, Uh, attiecībā uz 2020. gadu šīs uh, stratēģijas koordinācijai jābūt fakultatīvai, bet attiecībā uz uh, nabadzības un bezdarba samazināšanu ir jāveic Uh, aktīvs darbs, izmantojot uh, atbilstošus līdzekļus, un man rodas iespējas, ka šie jautājumi tiek atstāti novārtā, kaut gan mēs varētu reāli uzlabot uh, cilvēku ikdienas dzīvi un viņu nākotnes izredzes. Mūsu vides komitejai vajadzētu norādīt, ka budžeta disciplīna ir tikpat svarīga kā uh, Uh, Eiropas ekonomikas attīstības vadlīnijas. Es uzskatu, ka mūsu komisijai būtu jārunā skaļāk, lai mūs sadzird. Mums nevajag uh, vienkārši klausīties uh, dažos uh, politiķos, kuri apgalvo, ka taupības pasākumi nodrošināšot uh, darbu bezdarbniekiem un radīšot uh, Uh, bagātības uzkrāšanos. Nē, mums ir jādomā par to, kā mēs varam uzlabot reāli mūsu līdzpilsoņu dzīvi. Un komisija ikgadējā uh, izaugsmes pārskatā norāda trīs mērķus - investīcijas, struktūra, ref, otrais struktūra reformas nacionālā līmenī un treškārt tas, ko sauc par budžeta uh, atbildīgu sastādīšanu. Nu, eh, tas, kas ir mainījies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir šīs investīcijas. Un tagad Eiropas parlamentam ir jāprasa, lai eh, investīcijas saskanētu ar mūsu pašu apstiprināto politiku un stratēģiju, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. Protams, ir jānosaka precīzi mērķi un precīzi rādītāji. Tāpat ir jāuzņemas arī iniciatīvas nepieciešamības gadījumā, kā tas, piemēram, ir attiecībā uz jauno cikliskās ekonomikas pakotni. Uh Protams, šobrīd mums būs grūti sasniegt programmas apvārsnes 2020 un arī 2030. gada mērķus, ja mēs neveiksim pietiekamas investīcijas šodien, un patiesībā mēs tā varētu apdraudēt nākošo pauģu attīstību Godātie kolēģi, ir pamatoti iemesli tam, lai piešķirtu prioritāti dzīvot spējīgas ekonomikas atbalstīšanai. Piemēri, mēs tērējam vairāk nekā 10 miljārdus eiro fosīlo kurināmo importam Eiropā. Un bieži vien šeit cīnās pretrunīgas intereses. Kaut gan mēs varētu šos līdzekļus novirzīt atjaunojamo enerģijas avotu attīstībai, uh, izaugsmes stimulēšanai un jaunu darba vietu radīšanai. Tālāk, uh, globalizētā ekonomikā, Uh, ir arvien lielāks pieprasījums pēc dabas resursiem, uh, tā rezultātā pieaug cenas un uh, tiek nodarīts arvien lielāks kaitējums apkārtējai videi. Un uh, es domāju, ka mums ir kopīgiem spēkiem jāstrādā, un tad mēs varēsim vērsties pret šīm negatīvajām tendencēm. Mums būtu jā. Ja jāietaupa dabas resursi un ar atbilstošiem pasākumiem mēs varētu ietaupīt 17 līdz 24% dabas resursu. Un mēs varētu ietaupīt 630 miljārdus eiro gadā. Un ja mēs vēlamies saglabāt Eiropas uh, ekonomikas sociālo modeli, mums ir uh, jāvēršas pret centieniem samazināt darba spēka izmaksas, bet gluži pretēji mums vajadzētu racionālāk izmantot gan energoresursus, gan citus dabas resursus. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs kolēģi, es vēlētos runāt par fiskālo politiku. Tai ir jābūt neatņemamam ilgspējīgas attīstības elementam, nodrošinot uh, ilgspējīgu attīstību, viedu izaugsmi. Mums ir nepieciešama tāda nodokļu politika, kas uh, palielina spiedienu uz dabai kaitīgām nozarēm un lai priekšrocības tiktu piešķirtas dabai draudzīgām uh, ekonomikas nozarēm. Un tikai tad mums būs uh, izredzes nākotnē nodrošināt izaugsmi. Tāpat mums būtu jāpārdomā arī nodokļu politika enerģētikas jomā Diemžēl padome jau ir noraidījusi šādus priekšlikumus, jo bija nepieciešams vienbalsīgs atbalsts. Eiropas semestris ir jāveido tā, lai notiktu ciešāka sadarbība starp tiem, kuri vēlas virzīties uz priekšu, radikāli reformējot nodokļu sistēmu ir skaidrs, ka mans šīs dienas ziņojums e, ir jāpapildina, un es esmu gatavs uzklausīt kolēģu ieteikumus, kas ir ļoti būtiski, lai mums visiem ir jādomā par to, kā nodrošināt ilgstošu, ilgtspējīgu izaugsmi un e, ko darīt, lai šis Eiropas semestris dotu savu ieguldījumu šajā procesā un nodrošinātu Eiropas nākotni. Paldies! Tagad došu vārdu Gerlingas kundzei. Um, Fariekungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties referenta kungam eh, Džordžas uh, Gramatikakis. NV komiteja un arī Eiropas pusgadam šis ir ļoti svarīgs uh, teksts, un tas ir visaptverošs, un es varu tikai atbalstīt tos aspektus, par kuriem tajā ir runāts. Uh, Līdzekļu efektīva izlietošana ir pareizā pieeja. Ja tā būtu vēl efektīva, protams, ka būtu tikai labāk, un arī Eiropas ilgtspējīgo darba vietu veidošana ir svarīga. Runājot arī par investīcijām, mums ir jārīkojas ļoti izšķirīgi, jo tas ir būtiski ekonomikas izaugsmai. Ir stratēģiskas jomas, eh, kurās ir iespējams panākt ilgtspējīgu izaugsmu saskaņā ar Eiropa 2020 mērķiem - ekoloģiska Eiropa, enerģijas Eiropa, ilgtspējīga Eiropa. Tas būtu pareizais ceļš nākotnē. Tāpat ir jādomā par ilgtspējīgu transportu un satiksmi, tās labāk jāapsver, jo arī šeit pavērs lielas iespējas, lielāka konkurētspēja, labāka vidas aizsardzība, vairāk darba vietu. Ir vajadzīgas arī struktūrālas reformas. Un man ir jāteic, ka šobrīd ir pienācis īstais brīdis ieguldīt, lai um, likvidētu tās tirgus barjeras, kas vēl pastāv iekšējā tirgu. Uh, Tāpat arī ir svarīgi savstarpēji savienot akadēmisko vidi, jo tas savukārt labi ietekmēs darba tirgu. Mums ir vajadzīga efektīvāka pieeja, un referentam ir pilnīga taisnība, kad viņš norāda, ka ir nepieciešama arī ilgtspējīga veselības aprūpes sistēma Eiropā. Arī tas ir jaunu darba vietu avots. un uh, Eiropas iedzīvotājiem ir svarīga sociālā situācija. Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību. Nodrošināt stimulus nodokļu politikas veidā, arī zaļie nodokļi ir laba politiska ideja, tas var uh, atvieglot ilgtspējīgās un ekoloģiskās investīcijas. Tāpat ir jāpieskata rūpniecības industrija, jo īpaši attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Ir saskatāms daudz iespēju, un līdzekļus nevienmēr vajag meklēt sabiedrības kabatā, stratēģija 2020 vienmēr ir jāpatur acīs arī cīņā ar nabadzību, sociālo izolētību, ilgtspējīgu attīstību un tiecoties uz eh, ekoloģisku tautsēmniecību. Mums Eiropas Savienībā ir jātiecas stiprināt konverģenci. Priekšsādātāji, mēs nāksim klajā ar uh, dažiem grozījumiem, un es vēlos vēlreiz pateikties referentam. Ci sono altri colleghi che vogliono prendere la parola? Madame Konečna. Paldies, vai vēl kāds ir pieteicies runāt? Vai, pane predsedo, jā, krátce. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, eh, ļoti īsi. Es gribētu pateikties eh, referentam par to, ka viņš uzņēmās šo darbu. Uh, Bet, kā jau teicu, decembrī šajā gadā, kad mēs runājām par Eiropas pusgadu, es gribētu uzsvērt šeit divus jautājumus vēlreiz, kuru nav šeit šajā ziņojumā. Un es kā koreferents vēlētos e, iekļaut šos jautājumus. Es apsveicu kolēģa teikto, ka ir vajadzīgs pabeigt šo atzinumu, un es domāju, ka tas notiks sadarbības garā. Pirmkārt, kvalitātes eh, uzlabošana ir jāuzlabo arī veselības aprūpes kvalitāte, ne tikai ilgtspēja, jo ir vajadzīga uzticība šiem pakalpojumiem, tātad arī augstāks dzīves eh, līmenis, dzīves kvalitāte un eh, Šeit mēs nevaram runāt tikai par veselības sistēmām vien, bet arī par vienlīdzīgu eh, Eiropas pilsoņu pieeju eh, veselības aprūpei, jo tas ir ļoti vērtīgs jautājums un tāds arī paliks. Vēl es gribētu redzēt šajā atzinumā atsauci uz eh, zaļās ekonomikas iespējām nodarbinātības radīšanā un bezdarba samazināšanā. Ir trīs galvenie jautājumi, kur ir eh, jārīkojas. Eh, tas ir palielināt eh, pieprasījumu zaļajā sektorā ehm, uz investīciju pamata, tad ir jāparedz darba spēka pieprasījums sektoros, kur tiek ieviestas zaļās tehnoloģijas, un treškārt strādājošo skaits, kas atradīs darbu mazos un vidējos uzņēmumos. No darba tirgus viedokļa jāpievērš uzmanība mācību programmu veidošanai, kas apskatīs e, kvalifikācijas celšanu, tātad pārkvalifikāciju, lai labāk ņemtu vērā darba tirgus vajadzības gan zaļajos, gan arī rūpniecības tradicionālajos sektoros. Es domāju, ka zaļās ekonomikas potenciāls ir ļoti svarīgs mūsu komitejai. Mēs par to runājam gandrīz katrā sanāksmē, un tas ir arī ļoti eh, svarīgs, ņemot vērā Eiropas Savienības eh, problēmas. Mums nevajadzētu izšķiest savu potenciālu, un šajā atzinumā zaļās ekonomikas un zaļo darbu vietu potenciāls ir jāuzsver. Tie ir divi galvenie jautājumi, kur mēs mēģināsim meklēt kompromisu ar uh, referentu. Un es uzskatu, ka ceru tiešām, ka mums uzdos, izdosies šo kompromisu atrast un uh, ceru, ka tādā veidā šis ziņojums kļūs pat vēl labāks nekā tagad. Paldies! Komisija. Thank you, Mr. Chen. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, es esmu no vīdas ģenerāla direktorāta un gribētu pievērsties dažiem konkrētiem aspektiem. Pirmkārt, runājot par ilgtspējīgās attīstības koncepciju, tā ir labi iestrādāta ES 2020 stratēģijā par ilgtspējīgu un viedu izaugsmi, kā arī attiecībā uz Eiropas pusgadu. Uh, Runājot par ES 2020 stratēģijas um, vidusposma izvērtējumu, komisija um, ar vidi saistītās bāžas ir identificējusi kā dažas no tendencēm, kas ietekmē izaugsmi. Tas nekur nav pazudis, bet no otras puses eh, tekstā norādīts, ka efektīvāka resursu izlietošana uzlabos uh, konkurētspēju un rentabilitāti, tā var arī sekmēt nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi. Ikgadējā izaugsmes uh, aptauja, jaunā aptauja parāda, ko varētu darīt Eiropas Savienības līmenī, lai palīdzētu dalību valstīm īstenot ilgtspējīgu izaugsmi. Šis NV komitejas uh, ziņojuma projekts piedāvā dažus konkrētus veidus, kā ES pusgads varētu sasniegt tā mērķus. Es jo īpaši vēlētos uzsvērt, ka septītā vidē veltītā rīcības programma liecina par to, ka vairākus tās elementus vajadzētu uzraudzīt. Un uh, mūsuprāt, uh, atsauce uz šo programmu varētu būt efektīvāka nekā tās vienkārši iestrādāšana ilgspējīgas izaugsmes stratēģijā. Mēs uh, apsveicam aicinājumus pēc lielākas vidas aizsardzības, arī virzības uz ilgtspējīgu ekonomiku, resursu efektivitāti un arī cirkurālās eh, ekonomikas koncepciju. Komisija atbalsta arī pasākums sekmēt ieguldījumus, un es gribētu vērst jūs uzmanību uz jauno investīciju pakotni, ar kur iepazīstināja komisijas priekšsēdētājs un kuras mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējīgi projekti vidas kontekstā, tāpat uh, ūdens struktūras investīcijas, notekūdeņa apsaimniekošana un citi arī ir pieminēti un ir sniegti to piemēri. Tāpat atteikšanās no fosilajiem kurināmajiem. Uh, šis jautājums jau tiek ilgstoši pārrunāts Eiropas pusgada kontekstā. Uh, ikgadējais pārskats par izaugsmu 2015. gadam nepiemin šos jautājumus kā tādus, taču tur ir norādīts, cik svarīgi pārnest nodokļu slogu no darba spēka uz citiem aspektiem, piemēram, uz vides nodokļiem. Ir jāuzsver, ka, lai atbalstītu struktūrālās reformas dalību valstu līmenī, Eiropas Savienībai ir vajadzīgs prasmīgs darba spēks eh, augošajās ekoloģiskajās jomās, un es vēlos pateikties jums par iespēju izteikties šeit šo pēcpusdienu. Paldies! Un tagad mēs varētu dot vārdu mūsu kolēģim gramatikā Kiskungam. Paldies! Īsumā priekšsēdētāja kungs. Kā jau es noslēgumā sacīju, kolēģi nāk klajā ar vērtīgām idejām, un to dara arī komisija. Man ir dažas piezīmes. Te jau pareizi tika norādīts, ka investīcijas ir ārkārtīgi jūtīga lieta, jo īpaši, ja mēs runājam par izglītību un sociālās uh, izolētības apkarošanu. Arī Boneks kungs ir uzsvērs šos aspektus. Ir jāuzlabo veselības aprūpes dienas darbs, un arī tur es piekrītu. Uh, tas, ka jāuzlabo veselības aprūpe, ir norādīts arī atzinumā un um, ir jāstrādā pie Eiropas Savienības valstu veselības aprūpes sistēmām, un tas netika darīts ekonomiskās krīzes dēļ, ir jāīsteno ekoloģiskā tautsēmniecība, arī to pieminē kolēģi, un es viņiem piekrītu. Interesanti ir tas, ko sacīja komisijas pārstāvis. Un es gribētu viņam par to pateikties. Ir skaidrs, ka daudzas no lietām, kas ir pieminētas atzinumā, jau tiek īstenotas tomēr. Mēs ceram, ka radīsies vairāk iespēju īstenošanai, un vēlreiz pateicos jums par jūsu uzmanību. Paldies! mēs tagad varam aicināt eh, mūsu vidū um, Eiropas pārtikas uh, nekaitīguma aģentūras izpildu direktoru Bernhārdu Urla kungu. Un uh, Eh, runājot par gramatikākas ziņojumu, ir iespējams iesniegt tikai angļu valodas grozījumus, un balsošana par šo atzinumu būs 10. decembrī vides eh, ekon komitejā notiks balsojums 23. Eh, decembrī. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Bernhards Ūrls, Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūras izpildirektors, un ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar viņu. Un mēs ceram, ka viņš izmantos iespēju un iepazīstinās mūs ar savu darba plānu. Mēs zinām, ka viņš jau kopš māja ir EFSA izpildirektors, un šī gada aprīlī Viņš jau bija ieradies šeit kā kandidāts uz šo amatu, un mēs viņu uzklausījām. Līdz ar to šodien mums ir radusies svarīga iespēja iegūt eh, svaigāko informāciju par dažādajām EFSA darbības jomām. Tāpat viņš mūs informēs par to, ko EFSA šobrīd plāno paveikt. arī par ebolas epidēmijas sakarā veiktajiem pasākumiem un uh, vīrusa ierobežošanu. Tāpat būtu interesanti no viņa kaut ko dzirdēt par EFSA e stratēģiju turpmākajam periodam un arī uzzināt, ko EFSA ir jau izdarījusi, lai uzlabotu aģentūras caurskatāmību. Uh, Tas jau ir jautājums, kuram mēs īsumā pievērsāmies iepriekšējos darba kārtības punktos. Daudzi kolēģi par to runāja, līdz ar to par šo jautājumu ir liela interese. Tātad mēs gribētu dzirdēt par EFSA caurskatāmības politiku un dzirdēt kā tiek izlietot tie līdzekļi, kas aģentūrā nonāk no Eiropas Savienības budžeta. Urla kungam būs desmit minūšu laiks izteikties, un pēc tam notiks diskusija. Vārds Urla kungam. Priekšsēdētāji, Lavijas kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, es pateicos par to, ka uzaicinājāt mani šeit, eh, lai varētu notikt šī viedokļa apmaiņa un diskusija par svarīgajiem pārtikas nekaitīgumu un veselības jautājumiem Vispirms es gribētu vēlreiz apstiprināt eh, to, ko es jau šeit teicu 10. novembrī un arī uzklausīšanā, proti EFS ir jūsu rīcībā, eh, gan Eiropas parlamenta, gan šīs komitīs rīcībā, tas jau ir norādīts EFS eh, statūtos, ka Eiropas parlaments var uzdot EFSai jautājumus un piešķirt EFSai mandātus. Uh, Mēs priecājamies par jūsu atbalstu un ceru, ka mēs varēsim vēl vairāk uzlabot mūsu attiecības un ka mēs varēsim pakalpot jums vēl vairāk raugoties uz EPSI desmit gadu darbību un uh, šajā laikā panāktajiem sasniegumiem. Vispirms ir jāpadomā par to, kas ir EPSA, kā EPSA varētu aprakstīt. Manuprāt, EFSA ir zinātnisks partneris, kas gādā par nekaitīgu pārtiku Eiropas iedzīvotājiem, un mēs esam zinātnisks partneris arī parlamentam. Mēs sniedzam aptuveni 500 zinātniskas konsultācijas gadā, un EFSA darbības joma ir iedalāma četrās jomās. Mēs izvērtojam, produ izvērtējam produktus un procesus pirms tie ir pieļauti tirgū, izvērtējam riskus, mēs vērtējam visu pārtiks piegādes ķēdi, sākot jau no augu veselības, dzīvnieku labturības, kaitīgajām vielām, bioloģiskajiem draudiem. Tātad mēs pievērsušamies visiem pārtiks ķēdes un vīdes aspektiem. Mēs atbalstām risku pārvaldību krīžu gadījumā, mēs analizējam iespējamos riskus krīžu gadījumā, kā arī mēs gādājam par komunikāciju attiecībā uz pārtikas drošību, pārtikas piegāžu ķēdēs. Nav tālu jāmeklē EFSA darbības piemēri. Es pieminēšu tikai dažus, domājot par pesticīdiem. Pateicoties EFSA vērtējumam, Eiropas komisija pieņēma lēmumu par noteiktu ķīmisko vielu aizliekšanu EFS izvērtēja arī daudzas uh, sūdzības uh, par iespējamo veselības kaitējumu, izvērtēja to, vai iesniegumu iesniedzēji uh, nodrošināja pamatotu informāciju. Mēs arī pārvērtējām pārtikas piedevas un acīm redzami Eiropa ir guvusi labumu no tā, ka ir viena uh, centralizēta licencēšanas iestāde, tas ir devis daudz ieguvumu un arī vienotus standārtus drošībai Eiropā. EFSA arī iesaistījās cīņā pret uh, pašreizējām pārtikas krīzēm, piemēram, Vācijā ekolī krīze pirms dažiem gadiem. EFSA bija jāiesaistās tāpat uh, cīņā ar uh, vīrusu saldētajās ogās, kur EFSA vajadzēja sniegt konsultācijas uh, risku vadības personālam. EFSA ir vērtīga organizācija, kas var strādāt arī steidzamos gadījumos un sniegt augstas kvalitātes zinātniskas konsultācijas Eiropas dalību valstīs. Taču mums nevajadzētu domāt, ka mēs varēsim turpināt tā, kā strādājām iepriekšējos 12 gados. Nākotnes uzdevumi EPSAI acīm redzam ir tirzniecības globalizācija, jo līdz ar globalizāciju globalizējas arī tie riski, kas uh, pārvietojas ar pārtiku un dzīvnieku barību un pārvietoju importējot pārtiku, mēs importējam arī izcelsmes valsts pārtikas standartus zināmā mērā, un tas rada izaicinājumu EPSA metodoloģijai un turpmākajam darbam. Otrs lielais virzītājs spēks nākotnes pārmaiņām EPSA ir klimata pārmaiņas, kuras ietekmē, piemēram, nesējs, kas var pārnest lipīgās slimības cilvēkiem un dzīvniekiem, un Eiropā rodas uh, jaunas tendences šajā jomā, un mums uh, šīs slimības ir jāuzrauga un jācīnās ar tām, piemēram, runājot par zilās mēles vīrusu, kas Eiropā parādījās uh, kā lielopu slimību pirms dažiem gadiem. Uh, slimība pārceļās arī tālāk uz ziemeļiem, un tā ir jauna tendence. EFSA darba sarežģītums arī ir izaicinājums mums. Ja mēs raugāmies uz ķīmiskajiem savienojumiem, tad mūsu priekšā ir ķīmiska rakstura uzdevuma izvērtēt nevis tikai atsevišķas ķīmiskās vielas vai piesārņotājs, bet gan veselas ķīmisko vielu grupas, ar kurām mēs nonākam saskarē. Un tas viss mums ir jādara laikā, kad resursu kļūst aizvien mazāk, un tas neļauj mums pienācīgi palielināt darbinieku skaitu vai atvēlēt atbilstīgus finanšu līdzekļus. Mūsu pieeja turpmākajiem pieciem gadiem, tas nozīmē to, ka EFSAI ir jāpaliek gatavai risināt aizvien sarežģītākus uzdevumus ar aizvien mazākiem resursiem, Tas ir uzdevums, kas šobrīd ir mūsu priekšā. Tāpat mums ir jāpaliek spējīgiem būt gatavam tam nezināmajam, ko sevī slēpj nākotne. Kā mēs to varam darīt? Es domāju, ka EPSA turpmākajos gados ir vajadzīgas trīs būtiskas strateģiskas iniciatīvas. Pirmā ir sadarbība, tā ir pamatā visam, ko mēs darām. Mēs jau tagad esam ļoti labās darba attiecībās ar dalību valstīm un attiecīgajām dalību valstu iestādēm. Uh, Dalību valstis ne tikai piedalās mūsu darba grupās, bet arī dalās datos ar mums, un es gribētu izmantot šo iespēju pateikties tiem ekspertiem, kur ir atvēlējuši ārkārtīgi daudz laiku, lai sadarbotos ar EFSA un arī ar Eiropas projektiem. Es pateicos arī par to politisko atbalstu, ko esam baudījuši dalību valstīs, arī dažādu valstu organizāciju eksperti sadarbojas ar EFSA un padara mūsu zinātniskās konsultācijas iespējamas. Šis modelis, kurā mēs sadarbojamies ar dalību valstu speciālistiem, sniedz daudzas priekšrocības, jo tādā veidā mēs varam izmantot visas Eiropas zinātnisko dziļumu, uh, Tas rada arī efektivitātes ieguvumus, mēs varam sadalīt darba slodzi un atrast labākos zinātniskos speciālistus un nodrošināt viņiem darbu. Mums ir jārunā arī par sadarbību, un EFSA sadarbības programma ir vidusposma mērķis. EFSA ir jāizveido vienota risku izvērtēšanas kārtība Eiropā. Kopā ar dalību valstu iestādēm mums ir jāizvērtē, kas ir prioritārs, kā mēs varam sadalīt darbu un izvairīties no pienākumu pārklāšanās. Mēs sadarbojamies ar partneriem, lai izveidotu šādu risku pārvaldības kārtību. Tālāk ir jārunā par inovācijām. Mums ir jābūt novatoriskākiem mūsu zinātniskajās metodēs. EFSA ir zinātniskās attīstības flagmanis, ja runa par risku izvērtēšanu, taču mums ir jāspēr soli tālāk un jārisina sarežģītas daudz faktoru zinātniskas problēmas. Te es pieminēšu vienu iniciatīvu, kuru mēs iesākām pirms dažiem gadiem, un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga arī Eiropas parlamentam. Tas ir projekts, ar kuru mēs tiecāmies gūt dziļāku ieskatu daudzveidīgajos stresoros, ar kuriem saskaras bites. Tātad te ir runa par bišu labklājību un izdzīvošanu. Mēs sākam četru gadu projektu, kurā EFS ieguldīs aptuveni 1 miljonu eiro. Mēs to darīsim sadarbībā ar Eiropas komisiju, dalību valstīm un citām pusēm. Uh, lai nodrošinātu holistisku pieeju vīdes risku izvērtēšanā un iegūtu secinājums par to, kas ietekmē bišu veselību. Ceturtā lieta, uz ko EFSA jākoncentrējas, ir atvērtība, un, kā jau priekšsēdētājs savā ievadrunā sacīja, šeit runa ir par EFSA padarīšanu par atvērtu zinātnisku organizāciju. Tas nenozīmē tikai caurskatāmību, kad mūsu partneri un iedzīvotāji redz, ko mēs darām un kā mēs darām. Nē, tas ir daudz vairāk. Atvērtība nozīmē pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Un iesaistīšana nozīmē to, ka gan pilsoniskā sabiedrība, gan tie zinātnieki, kas nav mūsu sadarbības tīklā, var sniegt savas zināšanas un ieguldījumu EFSA darbā. Arī tā ir daudzgadīga iniciatīva, tā ir savas izmaksas, jo mums ir jāmaina procesi un informācijas tehnoloģiju sistēmas. Mēs esam sākuši projektu, kas saucas Open EFSA Project, un mēs izvērtējam izmaksas un ieguvumus, lai secinātu, kas ir iniciatīvas ar lielāko pievienoto vērtību. Uh, šajā EFSA atvērtības mērķī. Optimālais mērķis e, šeit ir padarīt mūsu risku izvērtēšanas principus e, izmantojams arī citiem. Dāmas un kungi, noslēgumā Ir acīm redzams, ka EFS aģentūrai ir būtiska loma Eiropas pārtiks nekaitīguma sistēmā, un mums ir vērienīgi mērķi sabiedrības veselības aizsardzībai turpmākajos piecos gados. Mēs turpināsim sadarboties ar zinātniekiem, eh, regulātoriem un citām pusēm gan Eiropas, gan globālajā līmenī. Mēs konsultēsimies ar daudzām iesaistītajām pusēm, un es esmu drošs, ka EFS spēs turpināt sniegt uh, uzticamas zinātniskās konsultācijas un atzinumus. Kā Eiropas Savienības pārstāvji jūs parlaments un Envi komiteja ieņemat būtisku lomu EFSA panākumiem, un es pateicos par to atbalstu, kuru jūs mums sniedzat mūsu būtiskā mandāta izpildē. Paldies par jūsu uzdevumu, un es priecāšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. And... Paldies par šo prezentāciju un sāksim diskusiju. Dodu vārdu mūsu kontaktpersonai Pilārai Ajūzo, kur ir atbildīga par šo Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi aģentūru. Labdien! Es labi pazīstu jūsu aģentūru, bet tomēr eh, pastāv vēl zināmas šaubas. Jūsos klausoties, jūs teicāt, ka jūs eh, pētāt slimību pārnēsātājus. Tātad, jū, ja pareizi sapratu, uh, Jūs domājat šeit dzīvniekus, kas pārnēsās slimības. Un, nu, šis ir uzdev, vai šis uzdevums ir arī eh, tas patiesībā ir Eiropas slimību profilakses un kontrols centra rīcībā, bet jūs esat atbildīgi par pārtiks nekaitīgumu. Un tā tad jūsu uzdevums aprobežojas ar pārtiks nekaitīgumu. Es gribu teikt, ka līdztekus personālam, kas strādā pie, strādā šajā aģentūrā, eh, darbojas arī daudz zinātnieku, kuru kompetence dažkārt tiek apšaubīta Es gribētu, lai jūs mums pastāstat, pastāstat kā jūs izraugāties šos zinātniekus. Jūs teicāt, ka šādu uh, zinātnieku ir 500. Kā jūs atlasāt šos speciālistus un kas ir atbildīgs par galīgā lēmumu pieņemšanu, par uh, par uh, novērtējumu. Es kā kontaktpersona uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, jo ir svarīgi nodrošināt ne tikai zinātnieku neatkarību, bet arī jāņem vērā citi aspekti jo dažkārt ir grūti šiem speciālistiem informēt par saviem uh, uzskatiem, par savu viedokli, un, jo ziņojumu izvēr, izvērtētājiem patiesībā būtu nepieciešams iepazīties ar dažādiem viedokliem, lai varētu pieņemt lēmumus un Un arī pētniekiem ir uh, dažkārt grūti salīdzināt savus pētījumus ar uh, EFSA pētījuma rezultātiem, bet es vēlos jums pateikties par uh, šo darbu. Paldies! Lūdzu, vārds jums. Paldies, saka Evī kundze. Es vēlētos atgriezties pie mūsu iepriekšējā darba kārtības punktu, proti budžeta izpildes apstiprināšana. Tagad jūs esat uh, arī pie mums atnācis un man ir iespēja uzdot šos jautājumus tieši jums. Varbūt tas izklausiesies nedaudz provocējoši, bet nu tomēr. Mani kolēģi jau arī jautāja, uh, Tātad, eh, kā tiek veidotas darba grupas, kāda ir situācija, kā jūs nodrošināt speciālistu neatkarību, vai eh, izskanējusī kritika ir pamatota vai nē. Un tāpat eh, ir runa par dokumentu pieejamību un kā nodrošināt interešu konfliktu izslēgšanu. Jo šie eksperti dažkārt ir strādājuši nozars uzņēmumos, ir arī mums ir jānovērš tāda situācija, kāda ir bijusi piedzīvot iepriekš, proti, ka ir Mm, cilvēki, kas joprojām strādā attiecīgajā nozarē, veic tai pašā laikā izvērtējumu par šo nozari, un um, tādējādi šī iestāde var zaudēt pilsoņu uzticību, ja mēs uh, šīs problēmas nenovēršam. Uh, Tāpat kā nodrošināt sabiedrības piekļuvi dokumentiem, lai būtu zināms, kādu viedokli pauž eh, konkrētās ekspertu grupas. mums ir nepieciešams no publiska piekļuve pētījumu rezultātiem, zinātniskiem datiem. Tātad es gribētu zināt, ko jūs darāt, lai novērstu interešu konfliktus. Arī parlaments šā gada aprīlī ir pieņēmis rezolūciju par interešu konfliktu novēršanu. Uh, par efektīvu resursu izmantošanu. Mums ir nepieciešams, lai jūsu iestādes reputāciju neapēnot nekādas aizdomas. Paldies, vārds Gerlings kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Direktor kungs, jā, mūsu komitejā ir izskatīti un tiek izskatīti uh, daudz jautājumu, kas ir saistīti ar jūsu iestādes kompetenci. Nu, pirmais jautājums, par ko es esmu jau uzstājusies vairāk reizi un esmu jums uzdevusi jautājums, proti ir um, apgalvojumi par pārtikas uh, nekaitīgumu vai veselīgumu un uh, attiecīgi tiesību akti Nu, piemēram, ir tāda situācija, ka cilvēki ir gadiem pirkuši pārtiks produktus, kā, uh, kā uh, piemēram pēc tam uzņēmumi uh, par šiem veselīguma apgalvojumiem ir iesnieguši pieteikumu, lai tie tiktu apstiprināti, un tie ir noraidīti. Bet Eh, pēc tam izrādās, ka it kā uzņēmums nav sapratis, eh, kādi kriteriji ir jāizpilda šim pieteikumam, nu, process ir tikai pašā sākumā, un jūs, nu, tā klusējot it kā piekritāt tam, ka situācija tāda ir un kā varētu kaut ko darīt, lai to uzlabotu. Un kad mēs pēdējo, eh, iepriekšējo reizi tikāmies šai komitejā, jūs teicāt, ka būtu iespējams uh, izveidot tādu situāciju, ka nav iespējams tikties tieši ar pieteikumu iesniedzējiem pirms pieteikuma izskatīšanas, jo tas būtu pārāk dārgi, bet kā, teiksim, būtu iespējams izveidot grupas, kas uh, varētu sniegt konsultācijas uh, par to, kā labāk sagatavot šos pieteikumus. Uh, jo šā, šis process turpinās gan apvienotā karalistē, gan citviet Eiropas Savienībā. Un pāris citu jautājumu. Pirmais par Junkera lēmumu, ka vairs nebūs šis galvenais zinātniskais konsultants, ka, ka jauns uh, galvenais konsultants vairs netiks iecelts. Uh, vai jūs kā EFSA uzskatāt, ka jums šāda sadarbība ir bijusi pozitīva ar uh, galveno konsultantu, vai tāda būtu nepieciešama arī nākotnē? Vēl viens jautājums. Ir runāts par atklātību, par ekspertu neatkarību. Nu, pie šā jautājuma komitejā mēs atgriežamies atkal un atkal, un pat nu pat mums bija diskusija par budžetu, un atkal daži deputāti runāja par šo jautājumu. Un es gribētu jums jautāt, vai jums ir bijis eh, iespējams iepazīties ar publikāciju par to, ka neonikotinoīdu pesticīdu mm, eksperta grupa tiek apsūdzēta uh, interešu konfliktā un korupcijā. Un uh, tagad ir atzīts, eh, ka šie pesticīdi ir jāaizliedz, bet tagad izrādās, ka fakti tika sagrozīti, ka ekspertu slēdzieni nevienmēr atbilda uh, patiesībai, un, kas svarīgāk, jau gal galā ir nevis uh, datu kvantitāte, bet kvalitāte. Un uh, ekspertu kon sniegto atzinumu kvalitāte ir svarīga nekā vienkārši saņemt milzīgi daudz šos atzinumus. Un uh, apvienotā karalistē Uh, kaitēkļu izplatības dēļ rapšā ražas ir samazinājušās par 30% un tagad šie aizliegtie pesticīdi vairs nav izmantojami, tiek izmantoti citi pesticīdi, kas nav efektīvi, lai apkarotu noteiktos kaitēkļus. Un es gribētu zināt, vai ir izvērtēts, uh, kāds ir ieguvums un kāds ir zaudējums, ja tiek aizliegts viens pesticīdu veids un pēc tam tiek izmantot tā vietā citi. Jūs uh, var jau teikt, ka it kā tā situācija nav vērtēta, bet jums kā atbildīgai aģentūrai ir jāspēj paust viedoklis par šo jautājumu. Paldies, tagad kolēģis Pieka. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, direktor kungs. Jūs pieminējāt daudz svarīgus jautājumus, jūs runājāt par atklātību, gatavību sadarboties, jūs runājāt par novatorismu, bet kaut kā tomēr pietrūka jūsu prezentācijā. Es domāju, šeit konkrēti profilaksi. Es esmu ārsts pēc izglītības, pēc profesijas, un es zinu, cik svarīga ir profilakse. Un pirms sākam lietot kādu produktu vai kādu ķīmisku vielu, ir jābūt pārliecinātiem, ka šī viela ir nekaitīga. Un uh, Šeit mēs runājam par pārtiku. Mums ir gandrīz pabeigts uh, ziņojums, uh, runājot par nanotehnoloģijas izmantošanu pārtikā vai par klonētu dzīvnieku gaļas izmantošanu. Kā tas ietekmē uh, pārtikas nekaitīgumu? Un tāpat kas, eh, ko jūs varat teikt par ģenētiski modificētiem organismiem. Esmu lasījis rakstu par eh, pētījumu, kas ir veikts Francijā. Dzīvnieki tika baroti ar ģenētiski modificētiem organismiem. Šis eh, pētījums ir ļoti būtisks, jo šeit tika eksperiments ar 200 žurkām Un uh, pētījuma rezultāti ir ļoti nopietni. Tika konstatēts, ka ģenētiski modificēti organismi noveda pie lielas daļas žurku bojāējas. Divu gadu laikā Eh, e, kad tika veikts šis eksperiments, liela daļa šo žurku gāja bojā no dažādām slimībām. Es, es tomēr nesmu dzirdējis nekādu reakciju no jūsu iestādes uz eh, šo publikāciju. Mūsdienās šādas informācija var pat izraisīt paniku. Piemēram, Mēs nesen esam piedzīvojuši ebolas izraisītus uh, daudzus nāves gadījumus, un tas ir pilnīgi izraisījis paniku Un līdzīgi var situācija atkārtoties attiecībā uz ģēmo, piemēram, ģenētiski modificēta soja jau ir pieejama un tiek izmantota, un aģentūrai ir uh, milzīgi uzdevumi šajā jomā. Mums ir vajadzīga nevis pēc tam kaut kādu vielu vai produktu aizstāšanu, mums ir nepieciešama profilakse gan attiecībā uz nanomateriāliem, gan uz klonētu dzīvnieku gaļu, uh, gan arī uz ģēmo. Vai esat gatavi tikt galā ar šādiem jūs priekšā stāvošiem izaicinājumiem? Paldies tagad. <clears throat> Elnök úr, köszönöm a szót. Úgy gondoltam. Valcukungs. Jā. Ja tiešām uh, labi, ka es varu arī uzstāties, un mēs jau gadiem sadarbojamies ar EFSA, bet, nu, es varētu varbūt tagad uzdot jautājumu no cita skatu punkta. Direktor kungs, jūs teicāt, un es neapšaubu jūsu kompetenci, tātad jūs teicāt, ka pārtikas piegāžu drošība visā pārtikas ķēdē ir jānodrošina, ka jūs pie tā strādājat. Tā skaitā arī lauksaimniecības jomā jūs darbojaties. Bet jūs jau neesat tikai pētniecības iestāde, jūs esat tāda kā administratīva iestāde un dažkārt jūsu zinātniskie atzinumi būs izšķiroši. Nu, piemēram, runājot par ģēmo audzēšanas aizliegumu dalību valstīs. Jūs taču zināt labāk nekā es, ka padome februārī nolēma neatļaut uh, Dupont uzņēmuma ģenētiski modificēto kukurūzu. Tagad mēs šo jautājumu apspriežam parlamentā. Dažkārt varbūt jūsu ieteikumi nesaskan ar dalību valstu viedokli, oficiālo nostāju. Uh, un jūs varat nonākt tādā situācijā, ka jums ir jādarbojas Eiropas pilsoņu interesēs, bet jūsu ieteikumi ir pretrunā ar vairākumu Eiropas pilsoņu gribu. Nu, ja es tā gribētu runāt bez aplinkiem, tad varētu pat teikt, ka uh, EFSA ir uh, Pasaules tirzniecības organizācijas aģents Eiropā, kas uh, vēršas pret uh, vairākuma Eiropas pilsoņu gribu. Nu, tāds iespējas var sabiedrībā rasties, un jūs varat nonākt šādā konfliktā. Minēšu konkrētu piemēru. Ungārijas konstitūcijā ir ierakstīts, ka katram pilsonim ir tiesības uz psihisko un uh, fizisko veselību, ka tā, šīs tiesības ir jāgarantē. Tas nozīmē, ka pilsoņiem ir tiesības uh, lietot pārtiku, kas nesatur ģenētiski modificētus organismus. Bet jūsu atzinumi noved pie konflikts situācijām dalību valstīm tagad tiek uzspiests uh, pienākums atļaut uh, ģēmo audzēšanu, kas ir pretrunā ar uh, šo valstu konstitūcijas normām, vai arī uh, nonāk situācijā, ka, pār, ka šīs valstis pārkāpa Eiropas Savienības tiesību aktus, kas nosaka, ka Eiropas Savienībā no, nu, ir brīva uh, preču aprite. Nu kā jūs risināt šādas konflikta situācijas? Paldies! Vai citi deputāti vēlas uzstāties? Vai arī varam dot uzreiz ģenerāla direktoram vārdu, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumiem? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jautājumiem! Un es mēģināšu atbildēt īsi, bet šie ļoti būtiski jautājumi. Es ceru, ka mēs varam nedaudz laika patērēt šai diskusijai. Es atbildēšu kārtībā, kādā man tika uzdots eh, par eh, slimībām, vai tas tiešām būtu EFSA pārziņā, vai tas drīzāk nav eh, slimību novēršanas centra pārziņā. Es runāju par Pirmkārt par dzīvnieku slimībām, kuras izplatās. Un e, šīs e, slimības ir e, EFSA pārziņā, kur EFSA dod zinātniskos padomus, bet tā kā mēs sadarbojamies arī ar kolēģiem, kas pārzina veselības aizsardzību un kontrolējam Tā tad eh, ar, sadarbojamies ar ECDC, Eiropas slimību profilakses un kontrols centru, attiecībā uz tām slimībām, kas arī var būt cilvēkiem. Par eh, pārskatāmību un savstarpējo atkarību, kādā veidā šī sistēma darbojas, un eh, arī citi uzdeva līdzīgus jautājumus Pirms eh, sākt par šo konkrēto jautājumu, EFSA zinātnisko padomu eh, ticamību garantē trīs eh, mehānismi. Pirmais, mēs kontrolējam, kas tiek tos izejas datus un metodoloģijas un arī ekspertus, kas strādā pie riska vērtējumiem tad mēs ļoti rūpīgi eh, skatāmies, lai būtu eh, pietiekamas un efektīvas metodoloģijas riska vērtēšanai, un mēs arī ļoti rūpīgi izvēlamies savu darba grupu un diskusiju dalībniekus. Tas ir pirmais mehānisms, tātad resursi, ar kuriem mēs vērtējam risku. Otrais mehānisms, ko diskusijās bieži vien neievēro. Tā ir kolektīvā diskusija pieņemšana diskusiju grupās. Šajās grupās ir 21 dalībnieks. Viņi ir eh, kā maza komiteja, un šie eksperti eh, no visas Eiropas pieņem lēmumu par EFSA zinātniskajiem padomiem. Es nevaru iedomāties, ka viens eksperts, pat ja viņam būtu kaut kāda uh, darba kārtība sava nezinātniska, varētu ietekmēt eh, visus 20 pārējos. Mums ir ļoti rūpīga savstarpēja izvērtēšana, eh, vai šie zinātniskie dati tiešām ir ar zinātnisku pamatu. Un trešais mehānisms ir atklātība un pārskatāmība, ar ko mēs garantējam rezultātus. Jūs varat atrast visus jautājumus un atbildes, visus materiālus, eh, ekspertu viedokļus un datus. Tas viss ir EFSA mājas lapā, un mēs esam viena no pārskatāmākajām organizācijām Eiropā ir informācija, kas ir konfidenciāla un personiskie dati, ko mēs nevaram publicēt, bet tā informācija, kas nav aizsargāta, tiek publicēta EFSA mājaslapā. Tagad atgriežoties pie jautājuma, kā mēs izvēlamies ekspertus. Mums ir desmit zinātniskas grupas, katrā ir 21 dalībnieks, un Eh, mēs rīkojam konkursus. Eh, viens no šiem konkursiem pašlaik notiek. Apmēram tūkstoši cilvēki ir pieteikušies. Un tad mēs eh, vērtējam šo cilvēku kvalifikāciju. Un pēc tam mēs skatāmies, Uh, uz tiem kandidātiem, kas atbilst mūsu prasībām, kādas zināšanas mums ir vajadzīgas. Pēc tam mēs izvērtējam šī eksperta intereses, lai nebūtu interešu konfliktu. Un tad mēs piedāvājam EFSA valdei kandidātu sarakstu. Un uh, valde tad pieņem galīgo lēmumu, kuri zinātnieki uh, tiks e, uzaicināti šajās darba grupās. Mēs vērtējam arī ne tikai paši šos ekspertus, mums ir ārējie vērtētāji, un bez tam mēs uzaicinām arī novērotājus no Eiropas komisijas, no parlamenta, no valdes, e, novērot, e, kā šis process notiek un vai visi noteikumi tiešām ir ievēroti rūpīgi. Tādā veidā mēs izvēlamies ekspertus eh, zinātniskajām diskusijām. Darba grupām ir līdzīgs process, kas eh, arī nodrošina to pašu ekspertu neatkarību, bet tas ir elastīgāks, jo tur ir apmēram 1500 eksperti no visas eh, Eiropas. Kā mēs pārliecināmies, Eh, vai šiem ekspertiem nav interešu konfliktu un vai viņi ir pietiekami neatkarīgi. Mums ir ieviešanas eh, noteikumi, kā mēs eh, sekojam, lai nebūtu interešu konfliktu. 2011. gadā valde pieņēma šo Eh, procedūra un tā tiks pārskatīta nākamajā gadā. Un tur mēs arī iekļausim priekšlikumus no sabiedrības, no parlamenta, no dažādām interešu grupām un nevalstiskajām organizācijām un eh, pilnveidosim eh, savu neatkarības politiku. Kandidātiem, kas grib strādāt EFSA, ir jāatbild uz jautājumiem, Tur ir jāuzsver visas intereses, kādas viņiem ir pēdējos eh, piecos gados, un pēc tam mēs vērtējam, vai ekspertu intereses ir eh, saderīgas ar darba grupas eh, darbu un to lomu, kāda ekspertiem ir darba grupā. Viens būtisks princips ir tāds, ja jūs strādājat rūpniecībai vai jūs esat rūpniecības konsultants uz pilnu laiku, jūs nevarat strādāt EFSA. Piemēram, 2012. gadā ir apmēram 40% ekspertu bija no valdības organizācijām, kā riska vērtēšanas iestādēm, 40% ir no pētījuma iestādēm, apmēram 50% no universitātēm un 5% ir eh, pensionēti eksperti. Tātad rūpniecības eh, konsultanti vai eksperti nevar strādāt EFSA. Bet mums ir vēl citi arī noteikumi pat ja eksperts, kurš strādā universitātē, eh, saņem eh, stipendiju saviem pētījumiem no rūpniecības, un tad mēs eh, izvērtējam risku un izvērtējam, vai šiem ekspertiem nevarētu būt interešu konflikta un vai viņi nevarētu ietekmēt EFSA zinātniskos padomus. Pēc manām domām tā ir tāda ļoti laba izstrādāta un droša sistēma, um, kura ir jāuztur, tā ir savas izmaksas, bet es domāju, ka šīs izmaksas ir jāuzņemas, lai pārliecinātos, ka EFSA dati ir objektīvi, neatkarīgi, patiesi, zinātniski, saprotami un liederīgi riska vadītājiem. Jo mēs dodam padomus riska vadītājiem, un tad eh, mūsu padomi eh, ir ņemt vērā Eiropas un arī dalību valstu līmenī. Tādā veidā mēs dodam padomus politikas veidotājiem. Es domāju, ka tagad es arī atbildēju uz jautājumu par neatkarību, par pieeja dokumentiem. Uh, Eh, visi dokumenti ir pieejami mājaslapā. Un eh, visiem eh, pilsoņiem ir tiesības lūgt pieju dokumentiem, un tad EFSA izdos papildus dokumentus, izņemot gadījums, kad dokumentus nevar publiskot, ja ir kādi personas dati vai konfidenciāli dati. Bet eh, mēs jau esam publicējuši tūkstošiem eh, lapušu dokumentu, kurus ir pieprasījuši sabiedrības pārstāvji eh, par veselību, par pārvērtēšanas konsultācijām. Es domāju, ka parlaments ir izveidojis pieņēmis noteikumus, kas liek EFSA lietot vislabākos zinātniskos padomus. Tātad ir jāievēro iespējami augstākie zinātniskie e, standarti. Es piekrītu, ka mēs varam uzlabot tālāk e, komunikāciju, lai pārliecinātos, e, ka ir skaidrs, kā mūsu norādījumi ir jāievēro. Um, veselības nozarē ir astoņi dokumenti, kur ir teikts, kādiem jānotiek pētījumiem, kā par tiem jāatskaitās, jo projām ir iespējas tos uzlabot, tātad mēs tikāmies ar 15 vai 16 uh, uh, organizāciju pārstāvjiem un uh, Ir skaidrs, ka e, mēs e, nevaram katru šo cilvēku atsevišķi aicināt uz sanāksmēm, bet ir e, tad kandidātu grupa, kas piedalās sanāksmē, ir apmēram bijušas sešas vai septiņas lielas sanāksmes, un tad mums jautāja, vai mēs nevaram rīkot mazākas sanāksmes par konkrētākām tēmām, un tā tas būs no nākamā gada. Par galveno zinātnisko konsultantu mūsu pieeja ir tāda, ka ir eh, pamatā laba ideja, eh, lai politikas pamatā būtu zinātniski dati un eh, zinātniskajai konsultantei ir ļoti pozitīva loma. Nu, vai e, šāds amats ir vajadzīgs, nu, tas e, nav mūsu pārziņā, jo te ir politisks lēmums jāpieņem, e, bet nu, arī komisijai ir daudz zinātnisku um, speciālistu, tātad ir aģentūras un pētījumu uh, centrs, un komisijai ir pašai uh, pietiekami daudz iespēju Um, izdarīt pētījumus par publikāciju, par šo publikāciju, ko jūs minējāt, man nav zināms. Jūs teicāt, ka uh, nu, ir iespējams, ka uh, speciālistus var ietekmēt Un tāda iespēja ir, un tāpēc EFSA jābūt ir brīvai no ietekmes, lai mēs varētu tiešām savus padomus dot pēc zinātniskiem pamatiem un kolektīvi pieņemot lēmumus. Par neonikotinoīdiem, kad EFSA vērtē aktīvās vielas, pesticīdus, tad mēs vērtējam arī vides riskus Tas nozīmē, ka katra viela un katrs produkts, eh, ko apstiprina dalībvalsts, eh, tad ir arī jāpārbauda, vai tā ir droša videi. Ja produkti ir pārbaudīti un pienācīgi lietoti un izvērtēti, tad tos ir iespējams lietot, ja nav nepamatota riska videi. Un no medicīniska viedokļa, tātad par profilaksi, es piekrītu, ka profilaksi ir labāka par ārstēšanu un profilaksi ir jāveicina, bet par riska vērtēšanu un riska vadību es domāju, ka šeit mēs drīzāk izdarām zinātnisku riska vērtēšanu. Tas ir politisks lēmums, kādu risku sabiedrība ir gatava pieņemt. Tas nav mūsu lēmums. Tas nav zinātnisks jautājums. Mēs varam dot datus, pierādījumus un vērtējumus politiķiem, lai dotu jums uh, riska vērtējumu un arī paskaidrotu, kāda ir nedrošība, kas ir saistīta ar šo risku. Vai risks ir pieņemams vai nē, tas nav mūsu lēmums un tajā mēs neiejaucamies. Un Eiropā ir laba praksa, ka riska vērtēšana ir ļoti nodalīta no riska vadības. Jūs arī minējāt par ģēmo pētījumu no Francijas vai jūs šeit runājat par publikāciju, kas bija pirms diviem gadiem, tātad 12. gadā. Bija daudz eh, diskusiju par šo pētījumu, to publicēja profesors eh, Līnī un arī EFSA vērtēja eh, šo zinātnisko publikāciju. Dalībvalstu organizācijas arī vērtēja šo publikāciju un beidzot šī publikācija e, tika arī izvērtēta. Un mēs šeit e, strādājam kopā ar citiem riska vērtētājiem no Eiropas. Un par pēdējo jautājumu. Vai zinātne var būt konfliktā ar dalību valsts konstitūciju, piemēram, nu, es domāju, šeit arī ir ļoti skaidri jānodala lomas. EFSA izvērtē ģēmo ģenētiski modificēto organizāciju ieteikmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību, un jūs to atradīsiet mūsu vērtējumos. Vai e, šie organismi ir pieņēmami kādai valstī vai sabiedrībai, tas atkal nav mūsu lēmums, tas ir dalību valstu lēmums. Vai nu atļaut e, preces un pieņē, uzņemties riskus, vai arī e, neatļaut šos organismus. Ja, piemēram, ir kādi ekonomiski vai ētiski apsvērumi vai ļoti dažādi bet eh, nu, mēs esam tīri eksperti un mēs nejaucamies šajos visos apsvērumos. Tāpat arī par klonētiem organismiem mēs esam devuši atzinumus par klonu ieteikmi uz pārtikas drošību un dzīvnieku veselību un labklājību, bet ētiskos jautājumos mēs nejaucamies. Runājot par nanotehnoloģijām, mēs rīkojamies tāpat. EFS ir veikusi zinātniskus izvērtējumus, izveidojusi vadlīnijas par to, kā vērtēt nanoinženērijas materiālus, taču mēs neiejaucamies tajā, vai sabiedrībai vajadzētu akceptēt šādu praksi vai nē. Paldies arī jums par jūsu detalizētajām atbildēm. Un es domāju, ka līdz ar to mēs varam arī noslēgt šo sanāksmi. Es tikai gribu atgādināt kolēģiem, ka šovakar uh, šajā zālē būs pasākums, un uh, deputāti tiek aicināti neatstāt nekādus dokumentus uz saviem galdiem, jo šie dokumenti tiks uh, aiznesti prom. Paldies un tiekamies rītdien!